I don't know what that was. Uh, because Deirdre, you'll find one there. Uh, ladies and gentlemen, could I invite you to... Uh... Dāmas un kungi, ieņemiet lūdzu vietas. Abat kungs, varbūt jūs varat sēdēt šeit priekšpusē, jo pretējā gadījumā jūs tā ļoti atstatus no pārējiem ēnu referentiem. Labdien visiem! Un šī būs mūsu šodienas sanāksmes pēdējā daļa. Sveicu eh, mūsu referentu, Krautsmankungu, lai izskatītu viņa pašiniciatīvas ziņojumu par tiešsaits azartspēlēm iekšējām tirgu. Tātad mums ir arī ēnu referenti ar ievērojumām zināšanām šajā jomā. Un tā ir atbilde arī uz komisijas konsultācijām par tiešsaistes azartspēlēm. Kreutzmanns kung, Kreutzmann kungs ir referents, tad mums vēl ir vairāk ēnu referenti, viens no viņiem Foksa kungs un Dion kungs ir arī šeit. došu vārdu uzreiz Kreutzmann kungam. Ā, jūs esat pārsēdies. Frankungs piedalās šodien arī sarunās par azartspēlēm. Bet tagad tiešām došu vārdu Kreuzman kungam. Liels paldies, priekšsēdētāji! zaļā grāmata, kur komisija ir publicējusi, rada lielu lērumu jautājumu, un augustā komisija publicēs kopsavilkumu. Un tas viss pierāda to, ka komisija izvēlējās ļoti plašu pieeju no vienas ekstrēmā gala eh, neko nedarīt, no otras puses regulēt pilnīgi visu. Mums bija viena uzklausīšana, kas pierādīja, ka ir nepieciešama rīcība šajā jomā Eiropas Savienības līmenī. Mēs zinām, ka pastāv subsidiaritātes princips, ko arī Eiropas kopientiesa ir apliecinājusi. Un arī mans viedoklis ir tāds, ka mums šis subsidiaritātes princips ne tikai jāievēro, bet arī jāciena taču visas tās lietas, par ko šodien notiek sūdzības Eiropas Savienības līmenī, tās var atrisināt tikai Eiropas Savienības līmenī. To visu esmu apkopojis pirmajā punktā, kur dabīgās tautas vēlme spēlēt azartspēles būtu arī dabīgi jāregulē. Uh, un to mēs varam panākt tikai Eiropas Savienības līmenī, ierobežot šo melno tirgu. Dalība valsts šeit ir pārslogots, lai arī cenšas daudz ko darīt. Nodrošināt efektīvu jauniešu aizsardzību, to var panākt tikai Eiropas Savienības līmenī. Man šķiet, ka tā bija Dānija vai Somija, kuras teica, ka viņām ir centrāla atļauja izsniegšana, un tur var izsniegt atļauju, ja netiek radīti stimuli azartspēlēm. Un būtu liederīgi arī šāda reģistrācija radīt, e, īstenot Eiropas Savienībā, citā 27 dalību valstis tad varēs reģistrēties katra kā grib. Atkarību risks. Eiropas Savienības līmenī arī tad var pieprasīt šo atļaujas piešķiršanu. To, protams, var visu organizēt nacionālu līmenī, taču būs viena atļaujas izsniegšanas procedūra, viena identifikācija, un tiešais jomā to var izdarīt, lai cīnītos pret atkarībām. Ja mēs panāksim šādu licencēšanas sistēmu, tad to arī ļoti viegli var noteikt visiem, jo visi, kas zina, visas loto apvienības un spēļu automāta ražotāji, uh, var centrālajā reģistrācijas pārvaldē tikt iesaistīta attiecībā uz atkarībām, atkarību risku. Tas, ka šī nozara tiek organizēta efektīvi un caurskatām, to arī var panākt Eiropas saimnības līmenī. Šodien mums no rīta piedalījos eh, naudas atmaskāšanas Eh, jautājumu apspriedošā sēdē, un to mēs arī varam apkarot Eiropas Savienības līmenī. Un mans kopsavilkums kā referentam ir, ka visas šīs lietas, kas ir ļoti dažādas, ka mēs varētu vienoties tās atrisināt Eiropas līmenī, un kā mēs to varam izdarīt tikai ar direktīvu. Tā varētu būt minimālā harmonizācija, kur dalība valstis var, piemēram, pieprasīt augstākus standarts, jo viņa uh, jo mums tāpat ir jāiesaist dalību valsts citādi bez dalību valstīm. Proti subsidaritātes principu mēs neatradīsim risinājumu. Ir jāiesaista dalību valstis, un dalību valstis ir ļoti interesētas, piemēram, lai melnais tirgus tiktu ierobežots. Ja būs šādas Eiropas normas, tad mums būs vara pāri melno tirgu, pāri neļaunprātīgiem konkurentiem no Aziātu puses mums būs vara apkarot šos riskus. Tātad šī Eiropas pieeja ir risinājums atrasināt visas problēmas, un mēs nevaram izvairīties no subsidiaritātes principa. Mums ir nepieciešams dalība valstis, un esmu pārliecināts, ka visas problēmas, kas, kuras katra atsevišķā dalība valsts nevar atrisināt, tās var tikt atrisināts Eiropas saimnības līmenī. Tad mē, tajādi mēs tikai uzvarēsim. Protams, ka daudziem spēļu, pie, spēļu operatoriem ir vēlme, ka atļauju var saņemt tikai vienā valstī, nevis citās, taču mēs pret to cīnīsimies. Un manā priekšlikumā ir arī priekšlikums mazliet samazināt birokrātiju, jo, ja ir Eiropas regulējums, tad dalība valsts to var pieņemt un notiek automātiskā. Uh, atļauju izsniegšana vai arī pasaka, ka mums būs augstāki standārti un mēs vēlamies pārbaudīt šos augstākos standārtus. To visu esmu pieminējis, lai samazinātu birokrātijas slogu. Es ceru, ka saņemšu vairākumu, pasaku to ļoti atklāti, tādēļ vēlos, lai mēs sadarbojamies visi kopā, jo citādi bez vairākuma komisija neko nedarīs. Te ir nepieciešams dalību valstu atbalsts. Un ja mēs visi piedalāmies šajā lietā, tad, manuprāt, uzklausīšanas rezultāts būs skaidrs. Ja mēs visi, visas grupas, visas politiskās grupas, kas mums ir, ja mēs varēsim atrisināt šo problēmu Eiropeiskā līmenī, tad mēs panāksim vienotu lēmumu, risinājumu, un tā būs, tas, tā būs attīstība. Uh, visām tām lietām, kas mums nepieciešams Eiropas līmenī. Tādēļ es ceru, ka mums būs plašs vairākums. Protams, esmu gatavs arī runāt par visiem kritiskajiem jautājumiem un ļoti priecājos jau uz sadarbību ar visiem ēnu referentiem. Paldies! Paldies par šo ļoti skaidro situācijas izklāstu. Un es domāju, jūsu analīze par to, cik tas ir svarīgi un aicinājums komisijai panākt vienošanos ir ļoti pareizs. Abat kungs nākošais. Uh, Lielas paldies, priekšsēdētāji! Sākumā vēlos pateikties Kreutzmann kungam par viņa ziņojumu. Principā mēs esam uz pareizā ceļa un piekrītu lielai daļai punktu, ko pieminēja referents. Pāris komentāru. Šis tiešsaistes azartspēļu tirgus nav tāds pats kā pārējie tirgi, kur iespējama brīva pakalpojuma sniegšana. Un tas mums ir jāpatur prātā visu diskusiju gaitā. Mums ir jābūt skaidriem pamatprincipiem, subsidiaritātes princips, ko arī referents pieminēja. Uh, kas ir atbalstāms, tātad aktīvā subsidiarietāte, ka mēs cenšamies izvēlēties šādu Eiropas pieju, bet paturam dalībvalstu kompetences. Savstarpējais atzīstamības, atzīšanas process, kad katra dalībvalsts var paturēt savu regulējumu. Piekrītu arī tam, ka jāpatur arī attraktīvs legālais piedāvājums, ne tikai ilegālais. Un visi šie pasākumi, kas ir ieteikti, man šķiet labi. Um, tad vēl runājot par administratīvo izmaksu samaksājumu, izmaksām un par birokrātijas samazināšanu, tās ir divas dažādas lietas. Tātad administratīvā sloga samazināšana uh, Manuprāt, tas būtu jādara, lai arī pārobežu azartspēles būtu iespējamas. Taču, ņemot vērā to, vai šīs sloks nav nepieciešams, ievērojot patērētāju sardzības normas. Un runāt par Eiropas licenci. Manuprāt, tas ir tikai pirmais solis šajā procesā. Iespējams, ka licencēšanas procedūru var vienkāršot, pie tā mēs varētu strādāt. Taču tas nedrīkstētu būt pretrunā sastapējai atzīšanai. Un šeit ir jāatšķir birokrātiskā sloga samazināšana, lai šis, šī joma kļūtu atraktīvāka, un otrs puses jāņem vērā dalību valstu privilēģijas, jo katrā dalību valstī situācija ir citādāka, un šobrīd tas ir ļoti sarežģīti, ka mēs redzam, ka nacionālās regulējošās iestādes savā starpā nekoordinējas. Šeit nepastāv sadarbība, mums tāda ir jāveicina un tam jābūt mērķim. Vēl pāris papildinājumi. Viena būtiska lieta, manuprāt, kas arī bija Šaldemovas ziņojumā, uh, Tas ir patērētāja aizsardzība. Tas, kas sporta jomā tiek ievērots godīgums, tam vajadzētu turpināt. Jābūt arī tiesiskai sasaistē starp azartspēļu tiešais operātoru un kādu sporta pasākuma organizatoriem. Tātad šeit jābūt juridiskām attiecībām lai novērstu nelegālus piedāvājumus un lai iegūtu finansiālu labumu sportam. Tas, ka varētu ieviest direktīvu, kāpēc gan ne, jāparaugās kāds juridiskais pamatojums tam varētu būt vai nu iekšējais tirgus vai patērētāja aizsardzība, to mēs varam paturēt prātā un pie tā strādāt. Un noslēgumā, ko vajadzētu darīt parlamentam? Ir jāpaplašina nelegālo naudas, nelegāli iegūto naudas līdzekļu legalizēšanas direktīva. Tas attiecas arī uz kazino. Un principā atbalstu priekšlikumā, priekšlikumiem izteiktajā šajā ziņojumā Tātad vēlos šo licencēšanu arī sasaist ar sportu un ekonomiku. Paldies! Paldies, Šaldmos kundz, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī Kreutzmanu kungam par šo ļoti interesanto un ļoti labo ziņojumu. Tas ir kļuvis pat labāks nekā es to sagaidīju no liberāļa. Es tiešām esmu ļoti priecīga. Es ar lielu patiku lasīju šo ziņojumu, un tas ļoti pamatīgi balstās uz to pamatiem, kurus parlaments pieņēma 2001. gada martā. Protams, jūs nebūsiet pārsteigti, ka man ir priekšlikumi, lai uzlabotu šo ziņojumu. Sākumā vēlos paskaidrot to, kā piekrītu tam, ka mūs, mēs saskaramies ar izaicinājumiem šajā nozarē, raugoties uz patērētāju aizsardzību, uz naudas atmaskāšanu, krāpniecību un tādām lietām. Tāpat arī uzskatu, ka šobrīd ir pienācis tas mirklis, kad mums vajadzētu paplašināt mūsu eiropeisko sadarbību šajās jomās. Nu, tik tālu viss ir skaisti. Taču kādu instrumentu mēs vēlamies radīt, lai stātos pretī šiem izaicinājumiem. Un šeit nesmu pilnībā pārliecināta, ka risinājums būtu direktīva. Mums būtu daudz vairāk jāsadarbojas starp dalību valstīm. Tādēļ mans priekšlikums būtu sākumā uzstāt uz to, lai komisija radītu ietvaru daudz spēcīgākai sadarbībai šajā jomā, īpaši rīcība pret nelegāliem azartspēļu operatoriem. Mums ir jārīkojas pret šo nelegālo tirgu, un direktīva par patērētāju aizsardzību nav īstais risinājums, bet risinājums ir, kā dalībvalsts daudz efektīvāk var uh, rīkoties pret nelegāliem operatoriem. Tas būtu izējas punkts. Un tad vēlāk, ja atklāsies, ka ar to nepietiek, tad varētu sagatavot direktīvu par patērētāja aizsardzību šajā jomā. Taču, manuprāt, mēs panāktu daudz efektīvāku sistēmu, ja palielinātu, pastiprinātu sadarbību starp dalību valstīm. Un, manuprāt, Eiropas perspektīva ir tāda, ka komisijai vajadzētu atbalstīt šo sadarbību. Mums ir jārīkojas daudz plašāk arī pārobežu kontekstā pret nelegāliem operatoriem. Jūs rakstāt arī par problēmām, kas saistīts ar azartspēju tirgus fragmentāciju, un manuprāt, tas ir tikai dabīgi, ka mums ir šāds tirgus, ja mums ir subsidiaritātes princips. Tas nozīmē, ka dalībvalstīm ir tiesības un iespējas norganizēt savu spēļu likumdošanu tādā veidā, kāds to viņu, kā viņas to vēlās. Un dalībvalstīs ir ļoti dažādas šos azartspēļu kultūras un tādēļ arī ļoti dažāds azartspēļu tirgus. Manuprāt, būtu žēl, ja mēs tagad uh, sagatavot direktīvu par azartspēlēm Eiropā, tas diezgan strauji novedīs pie tā, ka mums būs jāveido vienotas normas par to, kā azartspēļu tirgus tiek organizēts. Es domāju, ka vēl nav pienācis šāds mirklis, lai pieņemtu direktīvu. Vislabākais risinājums, kur mēs ņemtu vērā to, ka azartspēles nav parasta ekonomiska uh, darbība, bet tas, tā ir īpaša darbība, būtu mēs noteiktu to, kā atbalstam, spēcinām dalību valstis, sniedzam viņiem instrumentus, lai varētu īstenot savas likuma normas, un iespējams, ka tādu mēs varētu cīnīties ar izaicinājumiem, kas ir mūsu priekšā. Es domāju, ka mums tiešām ir liela izaicinājuma, kā naudas atmaskāšana, krāpniecība un patērētāja aizsardzība. Ir vēl pāris citas detaļas, par šo ziņojumu, ko vēlos, par ko vēlos diskutēt, bet šobrīd nē. Galvenokārt pateicu to būtiskāko. Bet tiešām vēlreiz vēlos pateikties, jo, manuprāt, šis ziņojums ļoti plašās jomās ir vienkārši lielisks. Un es domāju, ka mēs panāksim vienošanos un rezultātu parlamentā. Varu konstatēt to, ka visas politiskās grupas parlamentā nu, manuprāt, arī iekšēji mums ir dažādi viedokļi, taču tas nozīmē tikai to, ka azartspēļu joma ir cieši saistīta ar katru atsevišķo dalībvalstu, ar kultūru šajā dalībvalstī, kur pastāv dažādas intereses. Tas ir manā politiskajā grupā, tas ir tautas partijas grupā, nezinu, vai arī jūsu partijas grupā tas tā ir, bet arī starp grupas locekļiem pastāv dažādi viedokļi un galvenais ir panākt lielāku vienošanos, un iespējams, ka mums vajadzētu daudz uzmanīgāk virzīties soli pa solim uz priekšu. Taču es domāju, ka tiešām ir pienācis mirklis paiet soli uz priekšu nekā 2009. gada martā. Priecājos jau par turpmāko sadarbību, jo šī joma tiešām ir ārkārtīgi interesanta un arī diezgan aktuāls jautājums daudziem deputātiem. Paldies! Paldies par šo konstruktīvo komentāru. Arī tas parāda, cik vērtīga ir mūsu iesaistīšanās šī jautājuma risināšanā, kā jau to iepriekš esam apsprieduši. Un ņemot vērā patreizējo situāciju. Es tagad došu vārdu Foksa kungam, lai panāktu līdzsvaru, un tad došu vārdu arī pārējiem, kas pieteikušies runāt. Vainok kungs vēl ir pieteicies runāt. Mandas kungs. Tātad, ja vēl kāds vēlas, tad lūdzu pieskieties tagad, lai var plānot laiku. Un nākošiem došu vārdu Fokskungam. Paldies priekšsētāji. Gribētu arī izteikt pateicību Kroitman kungam par labi paveikto darbu. Uh, un viņa pieeja šai, šai ļoti sensitīvajai tēmai. Varbūt iepriekšējā runātāja bija pārsteigta par labo rezultātu. Es biju nedaudz sarūktināts par to, ka no ļoti liberālā referenta mums mēs neredzējām liberālāku pieeju. Iepriekšējā runātāja teica, ka mēs varētu iet nedaudz tālāk kā 2009. gada martā. Es domāju, ka es centīšos panākt, lai Kreutzmann kungs ietu daudz tālāk nekā 2009. gada martā, jo manas grupas sākuma punkts, izējas punkts bija mazākums ziņojums. Un tāpēc es atbalstītu daudz liberālāku pieeju attiecībā uz azartspēļu regulēšanu. Es nedomāju, ka šis ziņojums ir pietiekami ambiciozs. Es domāju, šeit ir daudz lielākas problēmas. Pēc definīcijas tiešsaistes azartspēles ir pārobežu aktivitāte, bet eh, šeit pietrūkst eh, juridiskās noteiktības, juridiskās skaidrības. Ir vāja patērētāju aizsardzība, un šeit iesaistās daudz nelegālie operatori. Un es domāju, mums ir jākoncentrējas uz piekļuves atvieglošanu Es gribētu, lai būtu lielāks uh, uzsvars uz pārkāpumu procedūrām pret dalību valstīm, kas uh, neievēro iekšējā tirgus noteikumus, jo šī situācija padara, situ, padara stāvokli iekšējā tirgu daudz uh, sarežģītāku. Man šķiet, ka ir ironiski, ka daudzas dalībvalstu valdības cenšas regulēt azarts spēles ar mērķi aizsargāt ienākumu avotu. Bet, ja tirgi tiek liberalizēti, tad šis ienākuma avots varētu vēl vairāk palielināties. Un es uzskatu, ka pienācīgi regulēts uh, azartspēļu tirgus dotu daudz priekšrocības, daudz ieguvumus. Mums nepieciešams nodrošināt regulējumu jeb struktūru, kas aizsargā patērētājus, ir vērsts pret, tirgus, eh, pret naudas atmazgāšanu un arī uh, nodrošina tiešsaistes norēķinu drošību. Iepriekšējā runātāji teica, ka azartspēles nav normāla patērētāju aktivitāte, vai jūs tā teicāt? Na, tad, tad runātāji labo normāla ekonomiskā aktivitāte, bet kāda ir atšķirība starp jaunu cilvēku, kas nopērk jaunu spēli datoram un, pav, un iztērē 40-50 eiro mēnesī šai spēlei? un cilvēku, kas pieņem apzinātu lēmumu, ka 40-50 eiro notērēs tiešsaistes azartspēlēs. Varbūt šis cilvēks ir apzināti izvēlējies, ka var ziedot, var veltīt šos 50 eiro mēnesī. Tas ir apzināts lēmums. Varbūt mēs neatbalstam šo izvēli, jo mēs nepiekrītam, kāds ar spēles ir laba lieta, bet tas jau nenozīmē, ka tāpēc mums jāizliet cilvēkiem to darīt. Un es domāju, tas būtu tā būtu tāda realistiskāka diskusija. Ir daudz cilvēki, kam nepatīk azartspēles, un tāpēc viņi domā, ka mums vajadzētu pārtraukt uh, azartspēles. Taču ar nosacījumu, ka mums ir adekvāta aizsardzība, mēs nedrīkstētu ļaut saviem, savam viedoklim ietekmēt citu patērētāju izvēli. Paldies! Šadmos kundze laikam īsti neatbalsta jūs teikto. Atvainojos, tas nav mans formulējums, tas ir Eiropas kopiena tiesas formulējums. Proti, tiesa ir teikusi, ka tas ir, tā ir īpaša aktivitāte, tā nav normāla ekonomiskā aktivitāte, standarta ekonomiskā aktivitāte. Liels paldies! Esmu tiešām priecīga par to, ko teica Fokskungs, jo viņš parāda skaidru šo plašumu jautājumiem, kuros mēs spriežam. Mums ir ļoti plašas kultūras atšķirības, un esmu ļoti pateicīga Kreutzmann kungam un priecājos, ka Mandes kungs nesagatavoja šo atzinumu, bet Kreutzmann kungs, jo, manuprāt, ar jūsu ziņojumu mums ir iespēja doties soli uz priekšu. Manuprāt, bez šī ziņojuma mēs to nevarētu panākt. Pamats, ko jūs esat ielikuši, palīdz mums diskutēt arī Vācijā, kas nebūs viegls darbs. Un šeit vēlos atsaukties uz Foksa kunga argumentu par liederīgumu, kurš tad gūst labumu no šīm spēlēm dalībvalstīs īpaši Vācijā. Tie galvenokārt Vācijā ir goda uh, sportisti un uh, nevalstiskās organizācijas. Un ja šie ieņēmumi nonāktu patais no valsts kasē, tad šīs personas un organizācijas negūtu labumu no tā. Un tāpat arī tas būtu, ja ienākums saņemt lielās sporta organizācijas. Tāpēc arī Kreisman kungs pieminēja šo punktu, kur šie ieņēmumi ir jāiegulda, jo šeit ir viena no galvenajām atšķirībām starp dalību valstīm, kā mēs izprotam, ko ar šiem līdzekļiem ir jādara. Un runāt par Kreutzmann kunga priekšlikumiem. Manuprāt, jūs pieminējāt visus galvenos jautājumus - subsidiaritāte, savstarpējā atzīšana, patērētāju un jauniešu aizsardzība, kā arī sporta integritāte. To es atbalstu, atbalstu arī viņa viedokli, ka ir jāpastiprina legālā piedāvājuma piedāvājums eh, pretēji nelegālajiem, un tas tā arī jāpārstāv Vācijas sabiedrībai. Taču mans galvenais jautājums ir, kāda būs mūsu rīcība. Es domāju, ka mums ir nepieciešama lielāka sadarbība, taču tiešām šaubos, vai direktīva ir galvenais, eh, pareizais instruments. Varbūt, ka regula būtu pareizāks instruments, lai panāktu mūsu mērķus, jo tā būtu daudz mērķiecīgāka un runātu tieši par Eiropas līmeni. Mums tieši runa ir par to, ka komisija veicinātu koordinācijas ar starptautējām regulējošajām uzraugot cošajām iestādēm mēs vēlamies panākt spēcīgāku patērētāju aizsardzību, un tad ir jādiskutē par to, vai direktīva tiešām ir pareizais instruments vai arī regula mūsu mērķim. Un es domāju, ka mums par vajadzētu rīkoties šajā jomā, mums būs jāizstāv šis solis nacionālā līmenī, bet es domāju, ka tādējādi mēs arī panākt zinām mieru šajā sektorā, un es vairs nevaru izturēt visu lobbyistu ēpastus, e es tos saņemu nemitīgi, un es viņiem visiem jau tagad rakstu standartu atbildi, ka visi komentāri jau ir izteikti, un es vairs neredzu nekādu iemeslu tikties ar jums, jo viss jau ir zināms. Taču iespējams, ka jūs priekšlikumu mēs varēsim panākt to, ka nākotnē šādas vēstules vairs nesaņemsim vai arī samazināsim to skaitu. Paldies! Uh, finally... Un visbeidzot, ēnu referenti Dionkungs. Paldies priekšsēdēs, paldies Kroicma kungam par viņa ziņojumu. Es gribētu atgādināt, kāds bija sākuma punkts no manas grupas viedokļa. Patiešām šī nav normāla ekonomiskā aktivitāte. Mēs uzskatām, mēs to tā uzskatām un mēs uzskatām, ka mums ir jācīnās pret azartspēļu atkarību. Šis ir nedaudz dīvains ziņojums. Šeit ir runāts par noziedzību, par cīņu pret to. Mums jau ir instrumenti, ar kur palīdzību to darīt. Ir arī tiesiskie instrumenti, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu. Mums ir sadarbība, kas vērsta pret organizēto noziedzību. Bet vai IMCO būtu tā komiteja, kam piedāvāt risinājumu šai problēmai? Un eh, skatoties šo jautājumu no iekšējā tirgus pozīcijām, es domāju, ka mums ir jāpieņem, ka dalībvalstīm būtu jābūt iespējai noteikti ierobežojumu sazēt spēlēm. Neredzu nevienu, nezinu nevienu gadījumu, kas to norādītu. Runājot par valsts politiku. E, šeit ir arī jārunā par valsts monopāliem. Ja skatāmies to Lība grupas kontekstā, tad ir jārunā par garīgo veselību, cīņa pret atkarību, uh, Tā, e, tā ir nacionālā, tā ir dalība valstu kompetence, un es izturos kritiski pret ideju pieņemt direktīvu vai pat regulu par jautājumiem, kas ir pilnīgi dalību valstu kompetencē un kur situācija ļoti atšķirīga dalību valstīs. Šī tiešām nav parasta ekonomiska aktivitāte, un tāpēc tā neiekļaujas uh, standārta patērētāja aizsardzības vai iekšējā tirgus aptvērumā. Un tāpēc es negribu atbalstīt, ka mēs uzņemamies papildus lomas. Gan liberāļi, gan konservatīvi grib uzņemties papildus lomas šajā gadījumā, papildus uzdevumus. Es domāju, ka šiem uz, šim uzdevumu skaitam nevajadzētu būt pārmērīgam. Es domāju, ka mums ir jāsadarbojas, lai cīnītos pret azartspēļu atkarību, jo tas nepieciešams. Mēs, protams, atbalstam cīņu pret organizēto noziedzību, bet es tomēr uzdod jautājumu, vai tas ir mūsu komitejas uzdevums, jo tas ir uh, dalībvalstu kompetences jautājums. Paldies, saka priekšsētājs. Kolēģi, gribu vēl tikai atgādināt, ka Polijas premjerministra, vicepremjerministrs ieradīsies šeit 16.20 un mums ir jāpaspēj izskatīt paredzētie jautājumi. Man ir septiņi runātāji pieteikušies par šo jautājumu, tāpēc aicināšu jūs izteikties neilgāk kā divas minūtes un mēs ieslēgsim arī pulksteni. Noteikti būs arī cits iespējas turpināt šo debati, bet mēs gribam ļaut izteikties visiem, kas ir pieteikušies. Vai vēl kāds vēlas pieteikties? Šāpkungs atteicies, jā. Sāksim ar Vaindoh kungu. Divas minūtes lūdzu. Merci, monsieur le président. Je voudrais euh, tout d'abord saluer le... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribēju apsveikt Kreutzmanu kungu ar lielisko ziņojumu Viņš ir pieskāries ārkārtīgi jutīgam un sarežģītam jautājumam. Viņš ir noteicis izaicinājums, briesmas, draudus, riskus, ko rada tieši saistas azartspēles un vispār šāds tirgus. Bet man liekas, ka ziņojumā nav pietiekoši daudz ambīciju. Referents runā par vairākām jomām, kur būtu labi palielināt regulējumu, kur tas būtu nepieciešams. Un tā ir taisnība, tā tiešām jādara. Es nezinu, ko nozīmē parasta ekonomiska aktivitāte, bet ir skaidrs, ka noteiktas aktivitātes rada zināmas sekas. Un ir vismaz četras jomas, kur šāds regulējums būtu nepieciešams, lai novērstu negatīvās sekas. Kādas tad ir šīs jomas? Pirmkārt, cīņa pret nelegāliem tirgiem. Otkārt, atkarības novēršana. Treškārt, nepilngadīgu aizsardzība un godīga sporta nodrošināšana. Jūs kā referents esat ļoti aktīvs, esmu par to pateicīgs, bet diemžēl nav nekādu priekšlikumu šajā ziņojumā par atkarības novēršanu. Būtu jauki kaut ko tādu tur redzēt, kaut kādu minimālu rekomendāciju līmeni, piemēram, attiecībā uz reklāmām, uz brīdinājumiem. Uh, uz aizliegumu, cik daudz dažādās darbībās spēlētājs var iesaistīties un tā tālāk. Varbūt varētu kaut kādu uzvedības kodeksu izveidot. Protams, subsidiaritāte šeit ir svarīga, bet ir noteikti mērķi, kurus var izpildīt tikai izveidojot saistošu standartus Eiropas līmenī. Piemēram, saistībā ar krāpšanos ar likmju likšanu. Tas, protams, būtu vieglāk, ja mums eh, krimināla kodeksā būtu attiecīga laba definīcija. Piemēram, tad, kad mēs runājam par noziedzību vai par uh, dalību valstīm un veselības aizsardzību. Mēs nevaram šeit runāt par monopolu. Mēs šeit, mums šeit būtu jārunā par monopolu un tādējādi mēs varētu aizsargāt patērētājus no noziedzības. Paldies par eh, ļoti skaidro un visaptvarošo prezentāciju. Tagad profesors Koreida Kampus. Paldies priekšsēdētājs. Arī gribēju pateikties Kreitsman kungam. Viņš ir izdarījis ārkārtīgi interesantu un noderīgu darbu un ielicis pamatus labam risinājumam. Man tomēr joprojām vēl ir daži komentāri un arī nelielas viedokļu atšķirības. Pirmkārt, nav pilnīga taisnība, ka būtu nacionālie monopoli šajā ziņā jāizjauc. Dažās valstīs eh, situācija atšķirās, dažās ir monopols stāvoklis, citās nav, citās to atļauj darīt, izmantojot internetu, citur nē, Citur ir izveidota likņu lik, likšanas mehānismi, kas pilnībā netiek uzraudzīti un nodokļi netiek maksāti, un tā ir tikai viena no pieminētām problēmām. Tātad šeit problēma nav valsts monopoli, bet lielākās bažas ir nelegālas darbības un nelegālie operatori, kas izmanto jaunas tehnoloģijas, lai izbēgtu no uzraudzības. Izjaucot nacionālos monopolus, eh, nav nekādas garantijas, ka situācija nekļūtu vēl sliktāk un nebūtu privāti monopoli vai oligopoli. Un ka būtu iespējams uzraudzīt eh, šo te tirgu, kā tas sākotnēji ir paredzēts. Nu, runājot par kultūru nozīmi un sociālo aktivitāšu finansējumu un to, ko dara azartspēļ, nacionālās azartspēļu iestādes, un tas viss netiek ņemts vērā. Es piekrītu Kreutzmana kungam par to, ka nepieciešams ievērot subsidiaritātes principu. Nevis piemērot vienotu modeli visiem, bet nu, ir skaidrs, ka mums noteikti būs daudzi priekšlikumi. Paldies, saka priekšsēdētājs, tagad Mandas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribēju pateikties Jurganam Kronsmanam par plašu analīzi. Es piekrītu viņam daudzās jomās, runājot eh, par manu viedokli. Īpaši šeit varētu pieminēt tiešsaistes azartspēļu negatīvos aspektus, pie tā jau mēs daudz esam kopā strādājuši, Kristalē bija labs ziņojums par to, runājot par risinājumiem. Un par to, kā mēs cīnāmies pret naudas atmazgāšanu, pret kriminālām darbībām. Es piekrītu tam, ko teica Kreutzmann kungs. Šeit būtu jāpiemēro nacionāla pieeja, jums ir dažādas tradīcijas, Es gribēju pievērst uzmanību arī tam, ka šeit mēs runājam par azartspēlēm tieši saistē iekšējā tirgu. Piemēram, Nīderlandē mums ir slaveni bijušie riteņbraucēji, kas izmanto kas izmanto mājaslapas Kiprā, lai izdarītu likmes. Vai tas būs nelegāli? Un ja šāda tiks liktas likmes vai nauda nonāks Nīderlandes kas, valsts kasē, nē, tā nenotiks. Un šeit mēs varam runāt par zaudējumiem apmēram 600 miljonu eiro apmērā, un tie ir neiekasētie nodokļi. Tāpēc mums ir nepieciešami risinājumi, kā cīnīties pret šiem negatīvajiem fenomeniem, Mums jārod iespēja apkarot noziedzību jau tās saknē. Ir skaidrs, ka arī tas ietekmē sabiedrības veselību. Kāda Jonga tei, kungs teica, mums ir nepieciešams, na, nepieciešama nacionāla pieeja. Piekrīt arī tam, ko teica Foksa kungs par ekonomiskām aktivitātēm. Mums ir nepieciešama visa Eiropas pieeja, jo pretējā gadījumā mēs neļaujam cilvēkiem sniegt pakalpojumus. Ja kāda valsts ir Eiropas Savienības dalība valsts, tad nevar vienkārši tā pateikt, ka cilvēku iedzīšana kaut kādā tumšā stūrī būtu nelegāla aktivitāte citā dalību valstī. Tātad šeit mums ir nepieciešama Eiropas pieeja un Eiropas līmeņa uzraudzība. Paldies, Mandes kungs, tagad Busutil kungs. Un tad citi runātāji. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas tiesa varbūt ir teikusi, ka šī nav parasta ekonomiska aktivitāte, bet tā nekad nav teikusi, ka līguma nosacījumi, ja tīpaši brīvās kustības nosacījumi neatiecas. Šis nosacījums joprojām attiec arī uz šo jomu. Ja mēs pieļausim izņēmumus, tad tiem arī jāpaliek par izņēmumiem, un mēs nevaram vienkārši apgriezt nosacījumu ar kājām gaisā. Bet pašlaik izskatās, ka daži no mums runā tā, it kā mēs esam izveidojuši vispār apturošu nosacījumu no izņēmuma, lai gan izņēmumam būtu tādam jāpaliek. Un ir skaidrs, ka šeit līguma nosacījumi par brīvo kustību ir piemērojami. Otkārt, mums ir jānodrošina augsta līmeņa patērētāja aizsardzība, lai visi cilvēki Eiropas Savienībā, kas spēlē tieši saistē, būtu aizsargāti neatkarīgi no valsts, kur šī spēlēšana notiek. Tā ir tā būtība, bet tas nenozīmē, ka šajā gadījumā līguma notasacījumi neatiecas. Tieši tāpēc mums ir nepieciešams Eiropas līmeņa regulējums ar minimālu patērētāju aizsardzību. Vismaz minimālu līmeņu patērētāju aizsardzību. Tas būtu labi, mēs tā aizsargātu patērētājus, neapējot vienotā tirgus nosacījumus. Tas ir loģisks veids, kā virzīties uz priekšu. Mums vienkārši mēs vienkārši nevarētu teikt, ka mēs kaut ko aizliegsim vai eh, kaut kā apzīmogosim šo darbību. Tas vienkārši nestrādās, jo izņēmumam ir jāpaliek par izņēmumu. Treškārt, uzticība. Eiropas Savienībā mums ir regulējums daudzās jomās. Un šis regulējums ir atkarīgs no vienas vērtības, no uzticības. Ja uzņēmums saņem banku licenzi vienā valstī, tad šim uzņēmumam tiek izteikta uzticība darboties arī citās valstīs. Tas pats attiecas arī uz avio pārvadājumu licenzi un tā tālāk. Kāpēc tad tāpat nevarētu darīt arī tieši saistas azartspēļu jomā? Kāda šeit atšķirība? Tā joprojām ir ekonomiska darbība, vēl lai gan varbūt atšķirīga. Bet, nu, aizsargāsim patērētājus, tāpat, piemēram, kā mēs to daram cigarešu gadījumā. Mums ir ārkārtīgi stingri patērētāju un veselības aizsardzības nosacījumi Eiropas līmenī. Mēs aizliedzam reklāmu, Mums ir ārkārtīgi stingri standarti, lai aizsargātu patērētāju intereses, un mums ir tiesības to darīt, bet nekādā gadījumā mēs nevaram teikt, ka mēs pilnībā aizliegsim cigarešu tirzniecību Eiropā. Paldies! Pjānums kungs lūdzu. Paldies! Varbūt man no sākuma būtu ar sevi jāiepazīstina. Es esmu no Zviedrijas, bet sekoju šī jautājuma attīstībai jau pēdējos desmit gadus. Tāpēc gribēju izmantot iespēju izteikties. Mana interese ir saistīta ar to, ka, piemēram, Zviedrijā ir ārkārtīgi liela liekulība par šo jautājumu. Mums ir divas, divi monopoli Zviedrijā - alkohola un azartspēļu abas, abi monopoli it kā ir, lai aizsargātu patērētājus bet problēma ir tāda, ka azartspēļu monopolists ir otrs lielākais reklāmdevējs valstī. Un ko tad mēs šeit varētu teikt, piemēram, ja alkohola monopols darītu tā pat? Piemēram, tiktu reklamēts, ka, nu, dzeriet vodku un, un jūs tad, eh, jums varbūt paveiksies. Tas būtu diez, diezgan dīvaini. Jā, mēs it kā runājam par to, ka aizsargājam cilvēkus no atkarības, bet ir skaidrs, ka varbūt mūsu finanšu ministri ir lielākie atkarīgie pašlaik. Par to gan neviens nerunā. Es ar lielu interesi izlasīju komisijas zaļo grāmatu, neviens nav apmierināts ar situāciju, ne dalībvalstis, ne operatori, ne cilvēki, neviens. Un pašlaik mums nav tiesiskās noteiktības šajā jomā. Tiek teikts, ka mums ir legāli operatori, nelegāli operatori un arī kaut kādi pelēki operatori. Kas tas vispār ir? Vai viņi ir legāli vienā dalībvalstī un citā nav? Ir skaidrs, ka komisijas darbs ir izveidot šo tiesisko noteiktību vai nu ar direktīvu vai ar tiesu lēmumiem. Nu, ir skaidrs, ka es nekad nenākšu klajā ar direktīvas priekšlikumu, jo jūs nekad par to nevarēsiet vienoties. Uh, Bet nu ir skaidrs, ka tad ir atbildība varbūt iet pa citu ceļu. Es nedomāju, ka pašlaik var runāt par kaut kādu direktīvu, kas atrisinās visu, bet mēs varētu vismaz risināt tos jautājumus, ko varam risināt. Piemēram, ziņojumā varētu rakstīt, ka ir minimālie min monopolu vai privāto operātoru aizsardzības nosacījumi tā lai uzņēmumi varētu redzēt, ka ir iespēja ja darboties pārobežu ietvaros. Jā, ir pieļaujams, ka ir monopols. Tad varētu runāt par ierobežotām azartspēlēm, nevis par kaut kādu naudas avotu. Un tādējādi mēs neduplicētu, nepavairotu birokrātiju, uh, mēs varētu darīt pašlaik to, ko varam darīt jau uzreiz, nevis vienkārši skatīties uz citu pusi un pateikt dalībvalstīm darīt, ko gribat, jo tas nav atbildīgi pret tiem cilvēkiem, kas jau šādās spēlēs ir iesaistījušies. Paldies! Laipni lūdzam jūs šajā komitejā, jebkad, kad jūs vēlaties ierasties, saka priekšsēdētājs. Tad, kad mums bija uzklausīšana par azartspēļu aizliekšanu, īpaši tiešsaistes režīmā, uh, Nu, es redzēju, ka tas ir pilnīgi nereāli, jo, piemēram, Vācijā tas ir aizliegts, bet 20% no visiem cilvēkiem spēlē šādas spēles. Nu, es nezinu, vai tas ir pelēki vai kā, bet, nu, reāli tas nav. Tagad Gebkārdas kundze un Korhols kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji! Bija ļoti interesanti uzklausīt šo diskusiju, un tā pierādīja to, ka Kreutzmann kunga pieeja ir pareizā, proti, ka mums ir nepieciešama plaša telpa subsidiaritātes principam, jo kulturālie priekšnosacījumi ir vienkārši tik dažādi, ka nav iespējams īstenot Eiropas līmenī vienotu regulējumu azartspēļu jomā. Tas ir kļuvis ļoti skaidrs. Vēlos atgādināt tiem, kas to varbūt ir aizmirsuši, ka azartspēles ir, ies, bija iesaistīts pakalpojumu direktīvas sfērā, un mēs kā parlaments skaidri pateicām, ka vēlamies izslēgt azartspēles no pakalpojumu direktīvas ar pamatojumu, ka, tā, ka tie nav parasti ekonomiskie pakalpojumi, bet ka ir nepieciešama īpaša rīcība, ka šeit mēs nevaram ļoti viegli ļaut tirgumu darboties. Šeit mums ir nepieciešams īpašas atbildes īpašām problēmām, kas ir tieši saistīts ar šīm azartspēlēm. Tostarp runa ir par naudas atmazgāšanu, par organizēto noziedzību, par atkarību profilaksi, par veselības jautājumiem un par cilvēku atkarību no citiem. Tāpat kā arī par dzīves situāciju, kad viss jūk un brūk un tiek iespaidots visas ģimenes. Tādēļ mēs nevaram vienkārši nu, teikt, ka viss notiek, lai nu, kā notiek, ka izveidosies iekšējais tirgus. Šeit mēs to tā nevaram pieļaut. Man vēl nav atbildi, Kreutzmann kungs, vai vēlos direktīvu, regulu vai kaut ko citu. Tas būs atkarīgs no tā, kas tiks regulēts šajās projektos. Un tas vēl ir ļoti skaidri jānodefinē. Taču, manuprāt, diskusijas gaitā uh, mēs varēsim rast atbildes uz šiem jautājumiem. Vēlos arī pateikties jums, jo jūs ļoti rūpīgi un ļoti uzmanīgi, iejūtīgi esat pievērsies šai tēmai un turpinat to darbu, ko Kristēla Šaldemos 2009. gada ziņojumā jau uzsāka, tā ka mums nav jāsāk darbs no nulles, bet varam balstīties uz šo ieguldīto darbu. Paldies! Yes, thank you very much. Pils paldies, saka priekšsēdētājs tagad Korhols kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es biju ēnu referenta šādamos ziņojumā pirms diviem gadiem, un man jāsaka, ka es gribu pateikties Kreutzmann kungam par lielisko darbu, Kā mēs zinām un kā referents norādīja, ienākumi no azartspēlēm ir ārkārtīgi svarīgi dažās valstīs. Tie nāk par labu kultūras, vēstures, eh, kultūras izglītības, sporta attīstībai. Fokskungs, jau, jūs jau pieminējāt dalību valstu interesi un gribējāt zināt, kāpēc vispār būtu jākontrolē azartspēles, ja liberalizēšana palielinātu ieņēmumus. bet tas viss ir par kaut kādu maksu, jo par to maksā cilvēki, kam ir problēmas kontrolēt savu azartspēļu atkarību. Un es nezinu, vai mēs par to pietiekoši daudz domājam un ņemam vērā. Es nāku no Somijas, kas ir blakus Zviedrijai. Varu teikt, ka Daudzas prakses Somijā ir ārkārtīgi labas. Mēs esam spējīgi novērst vairāku identitāšu izveidošanu, izmantošanu, to, ka azartspēles tiek spēlētas naktī. Daudz šie pasākumi ir ārkārtīgi labvēlīgi, noderīgi sabiedrībai. ir iespēja novērst to, ka tiek ļaunprātīgi izmantotas kādas neaizsargātas grupas, ka sports ir godīgs. Nu, protams, ir skaidrs, ka jācīnās pret nelegālo azartspēļu izplatību, it īpaši Eiropas līmenī. Paldies! Es gribēju pateikties referentam un arī visiem runātājiem par ārkārtīgi konstruktīvām debatēm, lai gan mums bija arī viedokļu atšķirības, bet nu tāda ir politika. Es saprotu, ka es Čeverijas kungu es šeit ierobežoju laikā. Priekšsēdētāji, vai es varu kādus teikumus saviem kolēģiem pateikt? Nē, es gribēju dot vārdu vēl kādam, lai komisija, ah, komisijas pārstāvim, lai pastāstītu par komisijas viedokli. Jūs varbūt varēsiet pastāstīt arī par savu ziņojumu, bet debats tad mēs varētu vēlāk organizēt. Freudkungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātājs, runāšu pavisam īsi, ņemot vērā to, ka laiks ir ierobežots. Jūs jau paši pamanījāt, ka šīs debatas ir ārkārtīgi nozīmīgas, vissvarīgākās daudzos un dažādos fórumos. Jebkad, kad tiek runāts par azartspēlēm, ir plašas viedokļu atšķirības. Tomēr es gribēju uzsvērt, ka Komisija ir ārkārtīgi pateicīga par to, ka Kreutzmanu kungs ir iekļāvis savā ziņomā visus strīdīgos jautājumus, tāpat kā mēs to esam darījuši konsultācijās ar sabiedrību. Mums nav pašlaik nekāda viedokļa par šo ziņojumu. Mēs nevēlamies eh, sagatavot likumdošanas aktus eh, par jebkādu cenu. Zaļās grāmatas diskusijas eh, ilgs līdz beigām, līdz me, šī mēneša beigām. Sākotnēja analīze varbūt augustā ir pārāk optimistiska. Nu, ir skaidrs, ka augustā mēs varētu nepabeigt tādu dziļu analīzi, bet nu darīsim visu, lai būtu pēc iespējas ātrāk rezultāti gatavi. Bet, protams, ka mēs ņemsim vērā parlamenta viedokli, tad, kad ziņojums būs gatavs, un mēs izskatīsim visas iespējas un skatīsimies, kas būtu tas labākais. Bet viena lieta ir skaidra, un daudzi jau šeit to teica, ka ir daudzi svarīgi jautājumi. Dažos mēs varam panākt progresu. Daudzi runātāji jau norādīja un arī piekristu tam, ka labs veids, kā virzīties uz priekšu, būtu lielāka sadarbība starp administrācijām, strādājot pie pakalpojumu direktīvas, mums bija labs instruments un pašlaik Mēs skatāmies uz to, kā varētu izmantot iekšējā tirgus informācijas sistēmu šajā gadījumā, lai sadarbības starp nacionālām iestādēm būtu labāka un vieglāka, arī azartspēļu jomā. Šādas iniciatīvas varētu ļaut spēt lielu soli uz priekšu, un tas parādītu arī mums, cik lielā mērā mums būtu jāiesaistās likumdošanas darbā. Bet nu, šis ir liels solis uz priekšu, mēs esam atklāti, mēs gaidām zaļās grāmatas rezultātus, gaidām jūsu ziņojumu un, protams, ka turpināsim strādāt kopā ar jums pie mūsu iniciatīvām. Nu, tas ir tāds izaicinājums Kreutzmann kungam. Ja mēs vienosimies, tad varam arī nākotnē kaut ko panākt. Abāt. Paldies, Malkom, vēlējos īsi izteikties par komentāriem. Sastarpēja atzīšana tas ir licencēšanas jautājums. Izskanēja viedoklis, ka ambīcijas bija par maza, nu man vajadzēja doties tālāk, bet ja es to darītu, tad mēs subsidaritātes principu neievērotu. Un to nedrīkst. Un mans mēģinājums ir atstāt visu Eiropas līmenī. Tādēļ brīvprātīgā sadarbība, nu tas nedarbojas, tāpēc ka maltieši, protams, ir ieinteresēti, ka viņi var naudu ieņemt, un vācieši arī labprāt ieņemt šos līdzekļus, kas tiek izdot. Un Rūlis kundze, man nav problēma vai direktīva vai regula, šie jautājumi ir atvērti. Tātad šī, visi šie jautājumi, kas jums ir svarīgi, es domāju, ka mēs to varam atrasināt Eiropas līmenī. Esmu par to pārliecināts. Šis viedoklis, kā tas notiek Somijā, ka nevar būt vilinājumiem. Un mums tas ir jāveic Eiropas līmenī, mums jārisina šīs problēmas Eiro, Eiropas līmenī, cīnīties pret atkarībām un tā tālāk. Un es esmu tiešām pārliecināts, ka mēs to visu varam risināt Eiropas līmenī. Tas ir vienīgais risinājums. Īpaši tas, kas jums ir svarīgi, īpaši sociāldemokrātiem, to visu mēs varam atrisināt Eiropas līmenī, un tādējādi mēs tiksim soli uz priekšu. Un ja mēs to noregulēsim, uh, tad mēs arī cīnīsimies pret uh, monopoliju, panāksim licencēšanu, taču dalībvalsts vēl joprojām var pieņemt savus lēmumus. Nu, nebūs tā, ka kāds uzņēmums būs licencēts Maltā un arī uzreiz automātiski Vācijā. Nē, uzņēmumam attiecīgi jālicencēs arī Vācijā. Bet, ja vācieši vēlas augstākus standarts, tad arī uh, To viņi var pieņemt. Un tieši runājot par birokrātiju, mums tiešām nepieciešami šie minimālie standarti un varbūt arī augstāk standarti, taču nebūs automātiski licencēšanas sistēma. Citādi mēs neievērosim subsidaritātes principu, tādēļ arī es attiecīgi rīkojos. Un šeit jāpiemina arī spēļu rīkotāji. Spēļu rīkotāji var izlemt, vai viņi šos iegūtos līdzekļus novirza sportām, zirga audzēšanai vai spēļu rīkotājiem, vai arī novada to valsts kasēs. Tas ir viņu viedoklis, to mēs nevaram ietepēt ne ar direktīvu, ne ar kādu citu projektu. Tādēļ es necentos rakstīt par lietām, par kuras mēs nevaram realizēt, tikai par to, kas ir iespējams. Un šaudavos skundze, viss tas, kas jums ir svarīgs, to mēs panāksim sadarbojoties, to jūs varat apelēt un runāt par šo win-win situāciju. Tāda nekad nebūs un nav, jo maltieši noteikti grib savus 250 tiešais spēlētājs paturēt pie sevis Maltā, taču vācieši vēlasoši līdzekļus ieguldīt savos projektos. Ja mēs panāksim šādu vienošanos Eiropas līmenī, tad mēs varēsim cīnīties pret Āzijas operatoriem, kuri mūs pārpludina ar nelegālām azartspēlēm. Mums ir visas iespējas sadarbojoties panākt šo Eiropas līmeni. Un Foks kungs atbild jums jau ir subsidaritāts princips, runāt par atkarību. To mēs varam tiešām apkarot Eiropas līmenī, katrā valstī mēs to nevaram. Ja mēs 27 dalību valstīs licencēsim katru uzņēmumu, tādējādi mēs nevarēsim uh, apkarot atkarību. Arī bezsais sistēmā mēs varēsim apkarot apkarību. Vācijā ir tāda problēma, vai uh, pabalstu saņēmēji, sociālo pabalstu saņēmēji var spēlēt azartspēles. Tas viss ir iespējams to nokontrolēt. Es tiešām esmu atvērts pilnīgi visām, taču es cīnīšos par to, ka tas, kas mums ir nepieciešams sasniegt, ka to mēs sasniegsim. Mums ir jārīkojas reāli, ar reāliem skaitļiem, un mēs esam vienojušies, ka vēlamies panākt vairāk nekā tas notika nākotnē, un viss šīs lietas, kas mums ir svarīgas, mēs vēlamies arī panākt, par to mums ir jādiskutē, taču tas tiešām esmu atvērts, vai nu tā būs direktīva vai regula vienalga, taču mums ir jābalstās subsidartātes principu un jāpanāk visas šīs lietas Eiropas iekšējā tirgū. Paldies! Well, Mr. Kreutzmann, thank you. Liels paldies, Kreutzmann kungs, saka priekšsēdētājs. Paldies, ka devāt uh, iemeslu šīm ārkārtīgi dzīvajām diskusijām, dzīvīgākajām, kādas mums jau sen nav bijušas. Daudz cilvēku iesaistījās, bet nu ir skaidrs, ka mums ir jānāk lajā ar vienotām, skaidrām rekomendācijām. Uh, Un, kā jau komisija teica, tad tas tiks ņemts vērā. Tā ir liela atbildība, bet es uzskatu, ka mēs varam to panākt. Un liels paldies par izdarīto darbu. Tagad par formalitātēm. 18. jūlijā ir grozījuma iesniegšanas termiņš, 30. mēs tos izskatīsim augustā, balsosim 19. septembrī. Laika grafiks ir diezgan īs, jo mēs gribam šo dokumentu nogādāt komisijai tā, lai viņi varētu to izskatīt un ņemt vērā. Tagad pārējām pie pilnīgi jaunas lietas. Arī es Ešvarija tika lūgts vadīt darba grupu par e-komerciju. Viņš pastāstīs par šī, šīs darba grupas rezultātiem. Sagatavots arī ir darba dokuments, kas ir iztulkots visās valodās. Šī ir tāda svarīga mūsu komitejas iniciatīva, iekļauj visas politiskās grupas. Arī es kungam tik uzticēts šis uzdevums mūsu vārdā. Tagad došu viņam iespēju izteikties, un tad diskusijas varbūt varētu organizēt pēc vasaras brīvdienām, jo šodien nebūs laika. Runājot par komisiju, Lamotas kundze ir ieradusies, un Džons Šeršmans arī ir ieradies. Es domāju, ka jūs šeit esat par azartspēļu jautājumiem, bet tagad izstāst, ka jūs esat pārgājis uz citu struktūru vienību, kur tiek organizēta cīņa pret pirātismu un viltošanu. Nu, Apsveicu jūs ar šo dar, ar jauno darbu. Es šeit varīs kungs, protams, pārstāv savu politisko grupu, bet šis e, ziņojums ir tapis visu politisko grupu darba rezultātā, tāpēc mēs tur droši varētu likt pat savu logo, ja tāds mums būtu. Varbūt nākotnē mums tāds būtu jāizveido, bet, nu, arī skunks tagad jums tiek dots vārds. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, eh, ya que ha hecho referencia a ello, aclararle el por qué aparece el logo. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlos paskaidrot, kādēļ šeit ir šāds logotips. Šis ir mans dokuments, un parasti arī šādiem dokumentiem tiek pieminēts politiskās grupas vārds. Cienījamie Inko komitejas deputāti vēlos jūs iepazīstināt ar darba grupas rezultātiem, kuri strādā kopš februāra. Un mēs esam konstatējuši, ka ekonomiskā krīze ir pastiprinājusies un dažas no dalību valstīm saskars ar ļoti smagu iekšējo situāciju. Situācija ir tāda, ka krīzes ietveros mums vairs nav no saskatāma vienota Eiropa, dalībvalsts pārstāv dažādas intereses, un tad jautājums ir, kāda kopīgā atbildība būs iespējama un kādus robežus mēs noteiksim. Krīze ir ieguvusi digitālu formātu, tādēļ mums ir svarīgi visiem sadarboties, lai izveidotu digitālu iekšējo tirgu. Februārī mēs aplūkojām e komercijas jautājums Eiropas Savienībā. Situācija nav rožaina. Mēs redzam, ka ir nepiecieš, ka ir dažādi tehniski izaicinājumi, ekonomiski izaicinājumi, ka nav pietiekamu stimulu uzņēmējiem, ka nav kontrolas institūcija, kas visu regulētu. Mums ir nepieciešams vairāk informācijas un sārskatāmības citādi pilsoņu neusticēšanās pastāvēs arī turpmāk elektroniskā komercija ir jātīsta daudz plašāk. Mums ir nepieciešamas skaidras normas, laba prakšu kontrole, dažādas stimuli elektroniskai komercijai, vienkāršota maksāšanas sistēma. Mums ir nepieciešami kopīgi uh, grāmatvedības standarti, un es domāju, ka šeit mums ir vairāk nekā 5 miljoni iedzīvotāji, kas varētu piedalīties šajā jomā. Mums ir jāatrod jauni rīcības ceļi, lai attīstītu lietas. Tiešākais ceļš, protams, būtu Eiropas uh, kvalitātes zīmols, tādējādi mēs nodrošinātu caurskatāmību un tiesisko uh, drošību patērētājiem. Un to mēs varētu panākt ar šo zīmolu EU. Tas radītu vienotas normas visiem, vienotas tiesības. Tiktu noteiktas arī normas transakcijām, lai patērētājs attiecīgi uzticētos. Darba grupa tikās vairākas reizes ar uh, komisijas pārstāvjiem, patērētāju aizsardzības organizāciju pārstāvjiem, uzņēmumu pārstāvjiem, kā arī e-komercijas ekspertiem, un mūsu veiktie secinājumi iekļauj septiņus punktus, kurus jau pieminēju, e-komercija un patērētāji, MVU, datu aizsardzība, pasta pakalpojumi, PVN, patentiesības un kvalitātes zīmoli. Runāšu atsevišķi par katriem šiem atsevišķiem jautājumiem. Un šeit jūs varat redzēt, ka mēs esam arī ievākuši datus par reālo situāciju, un šeit skaidri redzams, kāda ir pašreizējais stāvoklis. Ja drīkst, es konsul koncentrēšos tieši uz secinājumiem, nevis uz visu plašo situāciju. E-komercija un patērētājiem mums ir priekšlikums par patērētāju aizsardzības direktīvas pieņemšanu. Tas jau ir solis uz priekšu spēcīgākas tiesiskās drošības nodrošināšanā. Mums ir nepieciešama efektīva Eiropas sistēma alternatīvām strīdu izšķiršanai, un tam jānotiek tieši saistē Eiropas kodeks tiešaistas darījumiem ir jāpieņem tā, kā tas ir paredzēts digitālajā agendā. Eiropas patērētā aizsardzības organizācijām jāpiešķir lielāki līdzekļi, ir jāveido tīmekļa vietnes, kur tiek salīdzināts cenas, ir jābūt daudz valodu paneiropas instrumentiem. Uh, un jānodrošina daudz vairāk informācijas un izglītojošas kampaņas patērētājiem. Runājot par MVU, mēs zinām, ka tas ir ļoti būtisks spēlētājs ekonomiskajā jomā, taču tikai neliela daļa no MVU izmanto tīmekļa vietnes vai tirgojas tiešsaistē, un MVU ir jānodrošina lielāka zināšanas par to, ka uh, tiešaistas iespējas rada iespējas iegūt jaunus instrumentus un var kļūt viens no galvenajiem darbības veidiem. Ir jānodrošina jauni instrumenti, kas atvieglot šos tiešaistas pakalpojumu nodrošināšanu, piemēram, tīklus, elektroniskajā e komercijā, jaunu zināšanu nodrošināšana, um, modernizācija valsts pasūtījumu tiešaistē, pārakstu kontrole, autentificēšana kontrole, kā arī vairāk informācijas MVU, lai tos daudz spēcīgāk varētu iesaistīt šīs e-komercijas pasākumos. Vēl viena joma ir datu aizsardzība. Tātad datu aizsardzība patērētājiem, kas vēlas iepirkt tieši tiešsaistē, kas ir arī viens no lielākajiem izaicinājumiem. Šeit mums ir dažādi uh, pasākumi, tiesiskie pasākumi. Mēs uzklausījām vairākus priekšlikumus, mums ir nepieciešama norma aktualizācija šajā jomā, lai būtu tiesiskais ietvars, kas būtu daudz uzticamāks gan uzņēmējiem, gan kas radītu daudz uztici, zināmākus noteikumus, kas nodrošinātu patērētājiem drošību. Mums ir nepieciešama pilnīga caurskatāmība attiecībā uz to, kā tiek saglabāti personas dati un kas ar tiem notiek. Ir jābūt iespējai labot savus datus vai arī tos izdzēst. Un ir jābūt iespēja arī vērsties pret pārkāpumiem. Šeit esam noteikuši arī prasības administratīvajam slogam šeit eh, jāatvieglo arī ziņošanas prakse. Likumiem par datu aizsardzību ir tiem jābūt pielāgotiem jauniem patērētāju aizsardzības noteikumiem. Īpaši, ja mēs runājam par informāciju, kas tiek saglabāta internetā. Pasta pakalpojumi arī tā ir svarīga joma, kas ir būtiska tālpakalpojumiem. pakalpojumiem Dažus produktus ir iespējams iegādāties tikai ārvalstīs, un bieži ir tā, ka citās valstīs šos produktus iespējams iegādāties lētāk. Taču patērētāji šo fizisko produktu piegādi saskata kā uh, traucējumu. Ir būtiski, lai pasta pakalpojumu tarifi būtu uh, līdzvērtīgi, un parasti ir tā, ka šie pastu pakalpojumi starp ārvalstīm ir dārgāk, un darba grupa ir izteikušas arī vairākas priekšlikumus šajā sakarā. Vienkāršošana un vienādošana pastas pakalpojumiem, tas ir mūsu ieteikums, īpaši pārobežu darījumiem. Šeit ir jānodrošina vienādi pasta pakalpojumu tarifi. Ir jāizteno vienkāršošana, ir jābūt skaidrībai par to, kas kam ko piedāvā, piegādā. Ir nepieciešams arī Eiropas kvalitātes zīmos, un es domāju, ka tādējādi mēs arī samazināsim izmaksas. Mums ir jānodrošina tas, ka produkti tiek piegādāti daudz ātrāk un daudz uzticamāk, ka ir, šis process ir ļoti viegls pat, un efektīvs patērētājiem. Runājot par PVN, tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem Eiropas Savienības līmenī. Šis ir viens no kompleksākajiem izaicinājumiem un šķēršļiem, lai panāktu ko šajā jomā vienotais PVN, kāda ir situācija šajā jomā? Iespējams, ka varētu uzlikt vienotu nodokli e-komercijai visā Eiropā un attiecīgi finansēt ar šo nodokli iestādes, kas rūpējas par šo jomu. Varu pieminēt pāris dažādus priekšlikumus, piemēram, pašreizējo normu vienādošana attiecībā uz tālu pakalpojumiem vai arī izmaksu samazināšana MVU iestāžu paskaidrojumi, kuri notiek, eh, kuriem piemīt jurisdikcija. Iespējas eh, elektroniski reģistrēt PVN un tā tālāk. Mums ir arī problēmas ar eh, pirātismu, un mums ir nepieciešams attiecīgs tiesiskais regulējums, lai varētu uzlabot likumus. Uh, attiecībā uz uh, patentiem un lai mēs varētu tos pielāgot 21. gadsimta digitālajai situācijai. Šeit būtu svarīgi pārstrādāt direktīvu par patentiem. Mums ir jāpielāgo šī direktīva digitālajiem laikmetam runāt par uh, intelektuālo īpašumu. Arī šī direktīva ir jāpielāgo. Mums ir nepieciešama efektīva likumdošana, lai šīs uh, tiesības varētu vienoti pārvaldīt Eiropā. Mums ir jādiskutē par iespējām un izaicinājumiem, kas attiec uz audiovizuālo produktu tirdzniecībai komercijas jomā. Uh, Runājot par kvalitātes zīmolu, mums ir nepieciešama kval ekspertu platforma, lai izstrādātu šādu zīmolu un arī ētikas kodeksu un rīcības kodeksu, lai šīs kvalitātes zīmols nodrošinātu uzticamību e-komercijai, lai tas būtu saskatāms, tas efektīvs. Un tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama arī finanšu līdzekļi, lai efektīvi pārvaldītu šo instrumentu. Vienotais Eiropas kvalitātes zīmols, manuprāt, ir komisijas uzdevums. Šeit jānodrošina tas, ka visi iesaistītie, tirniecībā iesaistītie un patērētāji tiek attiecīgi informēti. Mums ir jāsako līdzi attīstībai, tehnikas attīstībai, lai nevienmēr būtu tā, ka likumdevējs atpaliek no pašreizējās digitālās attīstības. Un tas būtu traki, kā ja mēs īstenoties jaunām izmaiņām tehnoloģijās arī mainītu likumus. Tas nozīmē to, ka mēs pārāk daudz laika patērētu šo likumu izstrādāšanai mums ir nepieciešama daudz elastīgāka likuma, kas ir daudz spējīgāk pielāgoties. Darba grupā ņemam vērā arī to, ka vēl ir jautājumi, kas jāaplūko sīkāk, pā pašreizējā iekšējā tirgus sadrumstalotība, dažādie PVN un trūkošā patērētāju uzticēšanās, kā arī uzņēmēju uzticēšanās Mums ir jābūt daudz ambiciozākiem un jāparedz īpaša sistēma e-komercijas jomā. Iespējams, kāda jauna dalībvalsts. Tā būtu kā jauna dalībvalsts, jaunā digitālā Eiropa. Un, kā jau teicu, darba grupas secinājumi ir tādi, kādus mēs jums iesniedzām. Taču mēs tiešām vēlamies izstrādāt turpmāko pamatu e-komercijā Eiropā un turpināt darbu pie šī punkta. Mēs vēlamies lūgt, lai darba grupa var turpināt savu darbu, lai varētu vēl aplūkot atvērtos jautājumus. Un pāris no jautājumiem, kā jau teicu, mēs savās četrās sēdēs nevarējām izskatīt, tādēļ būtu vēlams, ka mēs turpinātu darbu. Tas būtu arī jāapskata koordinātors sēdē, nākamajā koordinātors sēdē. Mēs izsakām uzlabošanas priekšlikumus, lai uzlabotu uh, mm, tiesība normas šajā jomā, un es domāju, ka mums tiešām ir jāpielāgojas, jo galvenais ir likvidēt visus šķēršļus un nodrošināt to, ka digitālais iekšējais tirgus turpina attīstīties, var attīstīties, un ja e-komercija nedarbojas, tad mēs neattīstimi, neattīstīsimies tirniecības jomā vidustermiņā. Mums ir nepieciešama pretinda krīzē, mums ir nepieciešams kaut kas tāds, kas veicinātu, sekmētu tirgu, un e-komercija to var piedāvāt. Izeju krīzē, un tas ir atrodams digitālā formātā. Paldies! Well, Arias, to, um... Es vēlos pateikties jums un visiem darba grupas locekļiem par padarīto darbu, par visu dokumentāciju sagatavot to. Un pirmajā koordinātoru sanāksmē šis jautājums tiks iekļauts darba kārtībā. Jūsu priekšlikums tiks iekļauts darba kārtībā, turpināt, turpināt darbu. Un ir ļoti svarīgi saņemt pēc iespējas vairāk priekšlikumus. Es esmu iedevusi jūsu prezentācijas kopiju jau eh, vicepremjerministram, jo viņš ir cilvēks, kas ļoti labi pārzina dators, ir strādājis IT sektorā un e-komercija noteikti būs viena no jomām, kam viņš pievērsīs uzmanību. Paldies, un arī nākamajā vienotā tirgus fórumā jūs piedalīsieties, lai pastāstītu par savu darbu. Tātad paldies, un es ar ļoti lielu prieku oficiāli sveicu Es domāju, ka mūsu komiteja jau ir iepriekš tikusies ar šo cilvēku, bet es tagad oficiāli sveicu Polijas vicepremjeru, kurš būs arī konkurences padomas priekšstētājs. Un mēs ar ļoti lielu prieku redzam, ka konkurences padoma būs galvenā padoma arī šīs prezidentūras laikā. Es sveicu arī Krasno Debskas Tomkielu kundzi, kas ir atbildīga par konkurences un patērētāju biroju. Arī mēs, arī ar viņu mēs jau esam tikušies, mēs esam bijuši viņas birojā, esam tikušies ar viņu un viņas kolēģiem. Uh, runājuši par to, ko viņi dara patērētāja tiesība aizsardzības jomā, un viņi ir atbildīgi arī par jautājumu, kas mūs ļoti interesē, proti par tirgus uzraudzību. Un visbeidzot mums arī Koralešs kungs, kurš jau ir iepriekš piedalījies mūsu sanāksmēs un kurš ir piedalījies arī mūsu pirmajā vienotā tirgus fórumā un Viņš piedalīsies arī šajā formā Krakovā uh, no 2. līdz 4. oktobrim. Tad mēs jau ļoti cieši esam sadarbojušies ar prezidentūru. Un es domāju, tas ir bijis ļoti noderīgi. Un mēs zinām, ka vienotais tirgus, patērētāju aizsardzība un citi mūsu interesējošie jautājumi būs arī jūsu darba kārtībā. Uh, Tad vicepremjerministrs došu jums vārdu, lai jūs uzrunātu mūsu komiteju, un mums būs iespēja arī uzdot jautājumus. Pirmos lūkšu izteikties komitejas koordinators un pēc tam arī pārējos komitejas locekļus. Tātad vārds jums. Priekšsētāja kungs godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Man ir liels gods, un es augstvērtēju šo iespēju uzrunāt jūs šodien Polijas Republikas valdības vārdā un pastāstīt jums par Polijas prezidentūras principiem, jo īpaši tiem jautājumiem, kas ir jūsu interešu sērā. un sanāksmē piedalās arī Krasnodebskas Tomkela kundze. Es gribētu runāt par desmit jautājumiem, kas ir īpaši svarīgi mūsu prezidentūrai. E-komercija, vienotā tirgus akts, direktīva pakalp par pakalpojumiem, profesionālās kvalifikācijas direktīva, Eiropas standartizācija. Eiropas standartizācijas regula, transporta līdzekļu regula, tiesiskais ietvars eh, produktu laišanai Eiropas tirgu, desmit direktīvu saskaņošana, tad arī eh, mobilo pakalpojumu viesabonēšana un valsts iepirkumu direktīvas projekts un uh, muitas jautājumi tie tie jautājumi, kas ir mūsu darba, kā, mūsu prezidentūras darba kārtībā. Runājot par eh, citiem jautājumiem, mēs koncentrējamies trīs galvenajos virzienos - Eiropas integrācija, drošāka Eiropa un Eiropa, kas ir atvērta pret citiem. Runājot par Eiropas integrāciju, Šeit mēs redzam galveno, mēs, šeit mēs saskatām galveno ekonomiskās izaugsmas virzītāju spēku. Kad mēs runājam par drošāku Eiropu, mēs koncentrēsimies uz trim jomām. Tā ir pārtika, enerģija, aizsardzība. Un visbeidzot, trešā joma - atvērta Eiropa, Eiropas atvēršana. Mums ir jāpievērš uzmanība jaunajām dalību valstīm, kas varētu pievienoties Eiropas Savienībai. Mēs esam parakstījuši vienošanos ar Horvātiju. Pievienošanās sarunas tika pabeigtas Ungārijas prezidentūras laikā. Polijai tas ir ļoti svarīgs brīdis, jo daži Vēsturnieks saka, ka uh, Horvāti ir emigrējuši no Ļuvovas un Krakovas apkārtnes. Un tagad varbūt kāds varēs teikt, ka šie slāvturisti atgriežas Eiropā. Mēs runājam arī par tirzniecības attiecību, komerc attiecību atvēršanu ne tikai ar kaimiņiem, bet arī lielākajiem spēlētajiem globālajā tirgū. Atgriežoties pie mūsu šodienas sanāksmes tēmas šajā komitejā, es vēlos uzsvērt, ka Polija ir vienotā tirgus čempione. Mēs vienotajā tirgu saskatām lielisku iespēju, kā risināt krīzi un veicināt vienotību Eiropā. Mūsu loma kā vienotā tirgus vēstniekam tiks izteikta arī mūsu prezidentūras laikā. Vienotais tirgus būs viena no mūsu prioritātēm. Mēs saskatām to kā vienu no ekonomiskās izaugsmas virzītājs spēkiem. Tagad gribētu pāriet pie sīkāka jautājuma apskata. Vienotā tirgus akts gribētu atgādināt, ka Beļģijas un Ungārijas prezidentūras laikā konkurences padomu pieņēma secinājumus attiecībā uz vienoto tirgu. Šīs ir jauns pavērsiens uh, vienotā tirgus attīstībā, veidojot darba vietas. Uh, Polijas prezidentūra saskata, uzskata šos jautājumus par mūsu prioritātēm, un mūsu mērķis būs uzsākt darbu pie 12 vienotā tirgus aspektiem, lai nodrošinātu, ka mēs panākam pēc iespējas lielāku progresu likumdošanas priekšlikumu jomā, gan Polijas, gan pēc tam Dānijas un Kipras prezidentūras laikā. Gribu jūs pārliecināt, ka mēs sadarbosimies ar Eiropas parlamentu, jo mēs gribam izmantot visu Eiropā esošo pieredzi. Un šeit, šeit es gribētu pateikties Polijas. Uh, gan polijas uh, deputātiem, gan arī citiem, Sandrai Kalnietei, Kampons, Kampas kungam, Busoī kungam. Es gribētu norādīt, pateikties šiem deputātiem par trīs ziņojumu sagatavošanu par vienotā tirgus pīlāriem. To mēs uzskatām par būtisku ieguldījumu turpmākā vienotā tirgus attīstībā. Un jūsu lūgumi ir atspoguļot arī paziņojumu projektā. Runājot par e-komerciju, es dzirdēju tikai daļu no diskusijas, bet mums tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo mēs gribētu ļaut patērētājiem Eiropā pilnībā izmantot e-komercijas priekšrocības un samazināt visas barjeras, arī mazināt birokrātiju. Uh, kas ir ļoti svarīgi, lai panāktu lielāku uzticēšanos e-komercijai. Un šeit mēs uh, ceram uz sadarbību ar darba grupu, kuru vada uh, Padrio Arijas Ečeriekungs, kurš ir arī ziņojuma autors par šo jautājumu. Mēs ceram uz jūsu aktīvu iesaistīšanos un jūsu priekšlikumiem. Es gribu sveikt Ungārijas, pateikties Ungārijas prezidentūrai, pateicoties kuras darbam tika pabeigts darbs pie patērētāju tiesību jautājumiem. Tas ir arī būtisks solis, lai Eiropas tirgu sagatavotu e-komercijai. Es uh, strādāju uzņēmumā, kur mēs ie, ieviesām e-komercijas ideju un svarīgi bija uh, atbilstoši novērtēt cilvēka aspektu. Tātad ievieš, in, ieviešot interneta platformas, it kā brokeriem vajadzēja zaudēt darbu, bet izrādījās, ka ja ir pieejami reāli cilvēki, kas var tieši kontaktēties ar patērētājiem, tad šī ir veiksmīgākā pieeja. Mēs nekad nedrīkstam uh, nenovērtēt cilvēku faktoru, jo tehnoloģija, protams, ļoti uzticama un noderīga, bet ir jā, nepieciešams arī cilvēku faktors. Trešais jautājums uh, - pakalpojuma direktīva. Šeit polijas prezidentūra koncentrē uzmanību uz divām galvenajām direktīvām - pakalpojumu direktīvu un profesionālas kvalifikācijas direktīvu. Prezidentūra turpinās darbu pie pie no, no, noteikumu īstenošanas iekšējā tirgu, un tam būs nepieciešams darbs gan no dalībvalstu, gan no komisijas puses. Uh, Atceros mūsu pašu pieredzi, kas saistīta ar pakalpojumu direktīvas īstenošanu. Tur ir nepieciešams ļoti liels darbs no administrācijas puses. Saskaņā ar direktīvu direktīvas ietvaros mēs varam ņemt vērā arī vietējās īpatnības. Un mans kolēģis, kas ir atbildīgs par šo dokumentu, un mums ir ļoti svarīgi, lai Eiropas tirgus būtu atvērts pakalpojumiem. Šeit mēs balstīsim savu darbu uz padomus secinājumiem un arī efektivitātes testiem dažādos sektoros, gan biznesā, gan turismā. Visi šie jautājumi jau ir apspriest Ungārijas prezidentūras laikā. Mēs neparedzam, ka šeit būs kādas likumdošanas aktivitātes. Mēs uh, raudzīsimies tikai kādi būs savstarpējās uh, novērtēšanas procesa rezultāti. Mēs atzinīgi vērtējam arī Hans Liker kunga ziņojumu par savstarpējo novērtēšanu, jo īpaši secinājumus par šo jauno instrumentu dažādās jomās. Un ceturtā joma - profesionālo kvalifikāciju direktīvu. Mēs redzam, ka patreizējā pieredze parāda, ka Profesionālo kvalifikāciju atzīšana ir viens no galvenajiem faktoriem, lai nodrošinātu vienotā tirgus funkcionēšanu. Mēs atzinīgi vērtējam Eiropas komisijas zaļo grāmatu, kurā runāts par grozījumiem šajā direktīvā. Un mēs ar lielu interesi Eh, izskatīsim Maklārkina kungas ziņ, kundas ziņojumu. Standartizācija Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgi ieviest efektīvus, vienkāršus risinājumus, jo īpaši attiecībā uz harmonizētiem standartiem. Uh, šī ir īstā vieta, kur izmantot regulas, nevis direktīvas, jo tādā veidā mēs varam panākt vienotus standartus visā Eiropā. Reizēm nepieciešams ieguldīt lielāku darbu, lai panāktu kompromisus, bet regulas iedarbība, protams, ir tiešāka. Un šajā jautājumā es gribētu uh, atbalstīt eh, Kožušnika kunga ziņojumu. Es domāju, ka tas ir labs papildinājums esošajiem noteikumiem. Un eh, ar šo varētu atrisināt ļoti svarīgu problēmu, piemēram, vienots standarts mobilā telefona lādētājam Jūs droši vien zināt, cik daudz dažādu standartu ir. Iespējams, ka jums arī ir vesela kolekcija telefonu lādētāju. Bet uh, vienots standarts šeit būtu tiešām noderīgs un parocīgs. Arī šeit mēs sadarbosimies ar parlamentu, jo īpaši ar referentu Komī kundzi. Tātad, lai vienkāršotu Eiropas standartizācijas procesu un attiecinātu to arī uz pakalpojumu sektoru. Divriteņu, eh, divriteņu un trīsriteņu transporta līdzekļu un kvadrociklu likumdošanas priekšlikums. Arī darbs pie šī priekšlikuma tiks turpināts Tas ir uzsākts jau Beļģijas un Ungārijas prezidentūru laikā un arī ciešā sadarbībā ar Eiropas parlamentu. Mēs uh, sagaidīsim jaunus priekšlikumus un ceram uz jauniem priekšlikumiem, un šeit mēs uh, ceram uz sadarbību ar referentu Vande Kamp kungu un arī Pantēri kungu. Septītā joma - tiesiskais eh, regulējums uh, izstrādājumu laišanai tirgu un desmit direktīvu saskaņošana. Ah. Šeit iet runa par ten direktīvu par izstrādājumu laišanu tirgu. Arī tā būs viena no mūsu prioritātēm viesabonēšanas regulas grozījumi. Tas ir ļoti svarīgs jautājums visiem patērētājiem Eiropā. Šobrīd tiek uh, piemērots ļoti augsts paaugstināts maksas. Tas varētu paaugstināt dzīves kvalitāti vienotajā Eiropā. Tā ir viena no uh, regulām, ar kuras palīdzību likvidēt tehniskās barjeras un monopolus. Un tam vajadzētu ļoti atvieglot Eiropas iedzīvotāju dzīvi. Un visbeidzot, desmitā joma - muita. ērmuitas eh, noteikumu īstenošanu. Šeit mēs eh, runāsim par iepirkumiem, un šis, pri, šo priekšlikumu Eiropas komisija iesniegs jūlijā vai iespējams septembrī. Mēs būsim gatavi strādāt arī augustā. Jo mūsu premjerministrs ir paziņojis, ka valdības locekļiem atvaļinājumu nebūs, jo Polija prezidējošā valsts. Mūs interesē arī Rusas ziņo, kundzes ziņojums, jo īpaši runājot par enerģijas efektivitātes ieguvumiem šeit valsts institūcijām būtu jāpopularizē, jāveicina šīs darbības. Un visbeidzot, muitas, IPR muitas regula. Gribētu jums atgādināt, ka Eiropas komisija ir iesniegusi jaunu regulas priekšlikumu par eh, Šī ir daļa no Eiropas komisijas jaunās stratēģija, lai nostiprinātu IPR un vienotā tirgus stratēģiju. Un mēs esam ļoti priecīgi, ka Eiropas parlaments jau ir iecēlis referentu Kreutmann kungu. Un arī šī mums būs iespēja tieši un pilnībā sadarboties. Godātais priekšstādātāji, godātie parlamenta deputāti. Es vēlos pateikties IMCO komitejai, jo īpaši Tūnas, Tūnas kundzei, Švabkungam un Grehkungam par šo bezprecedenta iniciatīvu, proti iekšējā tirgus fórumu, kas būs lieliski iespēja apmainīties ar viedokļiem Šis pasākums notiks Krakovā no 2. līdz 4. oktobrim. Un arī šeit mēs esam atvērti sadarbībai. Šis Šī būs viena no pēdējām uh, Eiropas, uh, atvainojas, Polijas patreizējā parlamenta sasaukuma dienām, jo Oktobrī notiks parlamenta vēlēšanas Polijā, un tā būs lieliska iespēja uh, vēl, sniegt vēl vienu ieguldījumu vienotā tirgus attīstīšanā. That was quite extensive, so if there will be uh, questions. Question. Yeah, yeah. yeah, very short. Yeah. Consumer policy mainly. Yeah. Yeah. yeah. Okay. Uh, so, uh, sorry. Mēs uh, tikai runājām par to, vai tagad būtu jāatbild uz jautājumiem. Uh, bet uh, nu spriedām, ka varbūt būtu jādod vārds arī Krasnodebskas Tomkils kundzei, jo viņa ir atbildīga par patērēto aizsardzības jautājumiem. Varbūt jūs varētu īsumā pastāstīt, pie kādajiem jautājumiem jūs eh, šajā ziņā strādājat. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Prezidentūras sākumā man ir tas gods pastāstīt jums par polijas prioritātēm tirgus un patērētāju aizsardzības jomā. Es arī gribēju pastāstīt par šo prioritāšu pieņemšanas iemesliem. Šī sanāksme man ir ārkārtīgi svarīga, jo es saprotu, cik svarīgi ir sadarboties ar parlamentu, un iepriekšējās prezidentūras ir parādījušas, ka uh, Prezidentūras darba efektivitāte ir atkarīga no labas sadarbības ar parlamentu, jo parlaments pauž Eiropas pilsoņu viedokli. Pašlaik mēs dzīvojam krīzē, un tāpēc ir nepieciešams labi sadarboties. Mums ir jāveido sinerģijas nacionālos un Eiropas līmenī. Eiropa var būt stipra, bet mums ir jābūt vienotiem, stājoties pret izaicinājumiem. Starp tiem daudziem izaicinājumiem mēs redzam arī patērētāju uzticības trūkumu pārobežu tirzniecības jomā, atšķirības nacionālajos regulējumos saistībā ar strīdu risināšanu un prasījumu izpildi. Mūsu vēlme ir stiprināt iekšējo tirgu, un Pavlakungs jau to pieminēja Laba sadarbība, laba izpilda ļaus mums atgriezties pie izaugsmas ceļa, kas ir īpaši svarīgi šodien. Runājot par polijas prioritātēm, es gribētu pieminēt piecas jomas. Pirmkārt, saistībā ar patērētāju aizsardzības politiku 14. līdz 20. gadam. Šajā kontekstā ir ārkārtīgi svarīgi uzsākt jaunu darba posmu, nosakot Eiropas patērēta aizsardzības politika pēc 14. gada. Mums ir adekvāti jānosaka Eiropas prioritātes, kas nodrošinās vājāko spēlētāju aizsardzību. Šeit mēs paļaujamies uz komisiju un uz sadarbību ar Eiropas parlamentu, konkrēti ar IMCO komiteju. Stratēģija būs tādas inovatīvas pieejas rezultāts kreatīvas domāšanas un sadarbības rezultāts starp dažādām nacionālām iestādēm. Par to jau panāktu vienošanās arī IMCO sēdē, un es īpaši gribētu pateikties Britas Svensons kundzei, kas ir bijusi referente. Jāpiemina arī horizontālā direktīva par patērētāju tiesībām, kas tiks formāli apstiprināta Polijas prezidentūras gaitā. Mēs gaidām, ka tas notiks pēc eh, juridiskās un valodnieciskās pārbaudas septembra beigās vai oktobra sākumā. Gribētu uzsvērt IMCO devumu, lai panāktu vienošanos par šiem jautājumiem, it īpaši gribētu pieskarties Švābu kunga padarītajam un ēnu referentu darbam pie šī ilgtermiņa svarīgā projekta. Vēl citas prioritātes ir saistītas ar ar alternatīvo strīdu šķiršanas kārtību un metodēm. Šeit mēs arī gribētu turpināt darbu. Eiropas komisija nāks klajā ar priekšlikumu projektu šajā jomā. Tiks runāts arī par tiešsaistes strīdu izšķiršanas metodēm. Komisija uzskata, ka ir nepieciešams uzlabot šādu metožu efektivitāti un kvalitāti. 2009. gada dokumentos tā tika norādīts. Šeit alternatīvā strīdu izšķiršanas kārtība ir viena no galvenajām prioritātēm. Mēs to atbalstam, jo mēs uzskatām, ka šādas metodas varētu būt ātras un efektīvas, ir tīpaši patērētāju strīdu risināšanā. Tās var būt ārkārtīgi elastīgas, tās var piemērot konkrētu strīdu apstākļiem. Tas ļaut arī samazināt slogu tiesu sistēmai. Mēs varētu apvienot gan alternatīvo strīdu risināšanu, gan tiešsaistes režīma izmantošanu, ļaujot risināt šādus strīdus pārobežu kontekstā. Šis ir viens no svarīgākajiem elementiem, kas virzīts uz patērētāju aizsardzību. Šeit jārunā par patērētāju izglītošanu, kas gan nav bijusi pārāk efektīva un veiksmīga. Mēs uzskatām, ka ir jāievieš regulas, kas uzlabotu šādu metožu izmantošanu. Tātad ārpus tiesas strīdu izskatīšanu. Un es Un iespējams, ka šeit informācijas trūkums ir viens no galvenajiem šķēršļiem. To norāda arī komisijas veiktās konsultācijas. Mēs atbalstam komisijas un parlamenta darbu, vadot šādu sistēmas izveidošanu Eiropas līmenī. Ceram, ka varam arī paļauties uz labu sadarbību ar Imko un Rošforu kungu kā referentu nākotnei. Mēs esam gatavi uzsākt darbu pie šī jautājuma, tik līdz komisija nāks klajā ar saviem priekšlikumiem. Mēs arī gribam pārskatīt ceļojumu direktīvu. Šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums saistībā ar iekšējā tirgus attīstību, jo turisms cieši jo ir trūkumi patērētāju tiesību regulējumu jomā. Tāpēc ir nepieciešams regulējums, kas ļaus uzņēmumiem efektīvi strādāt vienotajā tirgū. Šis direktīvas pārskats iekļaus direktīvas uzlabošanu, tiesisko trūkumu labošanu un regulas vienkāršošanu un standartizēšanu. Mums ir jānojauc esošie šķēršļi, lai vienotais tirgus varētu funkcionēt un lai būtu līdzīgi risinājumi dažādās dalību valstīs. To varētu arī neatrisināt nākošo sešu mēnešu laikā, tāpēc ceram, ka nākošās prezidējušās valstis pārņems mūsu darbu. Nobeigumā gribētu atsaukties uz vispārējo produktu drošumu direktīvu. Kā Harbo kungs teica, tirgus uzraudzība ir ārkārtīgi svarīga. Mums ir jāuzlabo sistēma visā Eiropas Savienībā. Mums ir jāizveido spēcīgs vienotais tirgus gan harmonizētiem, gan neharmonizētiem produktiem. Mums ir jānodrošina, ka patērētie tiesības tiek aizsargātas, tiek nodrošināta lielāka caurskatāmīga tirgus aktivitātēm. Nu, kopumā mēs plānojam strādāt pie šīs direktīvas pārskatīšanas, ja Eiropas komisija nāks klajā ar attiecīgu dokumentu prezidentūras gaitā. Šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums arī Eiropas parlamentam, jo 8. martā parlaments ir pieņēmis rezolūciju tieši par šo jautājumu. Uh, Polijas prezidentūra pilnībā atbalsta parlamenta mērķus. Un mēs gaidām, kad komisija nāks klajā ar savu dokumentu projektu. Ja tas notiks mūsu prezidentūras laikā, tad sagaidām, ka šis darbs varētu kļūt par prioritāti visām trojkas valstīm. Mēs uzskatām, ka patērētāju tiesība aizsardzība varētu uzlabot mūsu cilvēku dzīves kvalitāti, jo labi informēti pilsoņi un patērētāji veicina ekonomisko izaugsmi, kas nav attiecīgi izmantoti. Šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, un tāpēc paļaujamies uz sadarbību ar parlamentu, tīpaši imko komiteju. Mēs ceram, ka Gūsim atbalstu arī no citām Eiropas institūcijām un dalību valstīm. Mūsu veiksme būs visu veiksme. Gribam pateikties arī iepriekšējām trizām prezidējušām valstīm par padarīto darbu šajā ārkārtīgi grūtajā valstī. Īpašu pateicību gribam izteikt Ungārijai, jo Ungārija ir panākusi to, ka pabeigts sarunas pie patērētāju tiesību aizsardzības direktīvas Gribētu arī aicināt jūs piedalīties Eiropas konkurētspējas un patērētāju aizsardzības dienās 24. un 25. novembrī Poznaņā. Tā būs startautiska konference, kur piedalīsies antimonopolistu uh, iestāžu vadītāji no visas Eiropas. Šeit būs uh, laba iespēja apmainīties ar viedokļiem, ar uh, pieredze par šiem jautājumiem. Mēs domāsim, runāsim par savstarpējām attiecībām starp patērētājiem un monopolu organizācijām, kas ir ārkārtīgi svarīgi iekšējā tirgus jautājuma risināšanā. Mēs gribētu aicināt arī Ukrainu piedalīties šajā konferencē. Nu, paldies jums visiem par uzmanību un esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Well, I want to thank um, both Mr. Paldies! Es gribētu pateikties Pavlaka kungam un Krasnodebskas un Tomkils kundzei. Kā jūs redzat, mums daudz darba priekšā. Paldies arī, ka ņemāt vai apsveicāt visus uh, referents, ēnu referents ar izdarīto darbu. Jūs arī pateicāties Ungārijas prezidentūrai. Es gribēju arī teikt, ka šeit ir Ungārijas prezidentūras pārstāvi Gerteškundze. kundze un viņi ir atbildīgi par darbu ar patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem. Kolēģi, pašlaik mums ir apmēram pusstunda jautājumiem un atbildēm. Tagad došu vārdu koordinatoriem. Kā jūs gribētu atbildēt jautājumiem? Trīs, pat blokos pa trīs vai kā savādāk? Koordinatori. Jā, trīs, trīs jautājumi un tad atbildi gribētu aicināt, lai koordinātāri uzdotu grūtus, bet īsus jautājumus Švāba kungs lūdzu. Um. Paldies, priekšsēdētāji. Pavlap kungs, vēlos pateikties par jūsu prezentāciju. Jūs parādījāt, ka lieliski esat sagatavojušies polijas prezidentūrai un darbam šajā komitejā. Tādēļ, tādēļ arī liels paldies jums. Jūs premjerministrs Tuska kungs pagājušajā nedēļā parlamentā uh, noturēja iespaidīgu runu par Eiropu un iespējām Eiropā, un, manuprāt, ir ārkārtīgi pozitīvi tādā Eiropā, kur šobrīd atrodas ļoti sarežģītā situācijā, un es ceru, ka arī nākotnē iekšējā tirgu būs ļoti veiksmīga darbība. Mēs ļoti priecājamies par iekšējā tirgus fórumu Polijā, kur mēs vēlamies reklamēt iekšējo tirgu. Uh, un jūs pieminējāt vairākus jautājumus, kuriem sekojat līdz šajā komitejā, un tādēļ mans jautājums jums ir, vai ir kādi īpaši jautājumi, kas jūs piesaista? Šeit vēlos pieminēt koncesijas. Manuprāt, koncesijas Polijā nav tik ļoti izplatīts kā citās dalībvalstīs, un vai šajā jautājumā ir kāda sarežģītība, kas pastāv Polijā, un jūs, kā jūs kā prezidentūra uh, saskatot pareizo ceļu šajā jautājumā. Otkārt, ļoti priecājos, ka vēlties attīstīt digitālo vienoto tirgu, un jautājums ir, kur jūs vēlaties komisiju īpaši aicināt izteikt priekšlikumus. Un pēdējais jautājums ir Tom Kiel kundzei, kur pārstāv konkurences patērētāju biroju. Ir priekšlikums alternatīvai strīdu izšķiršanai. Uh, kurš tiks izskatīts oktobrī, un tas daļēji pārklāsies ar kolektīvo tiesību, kolektīvo prasību normām. Vai jums ir kādi priekšlikumi attiecībā par šiem jautājumiem, jo šodien ekonomikas komitejā mēs konstatējam, ka mēs tiksim spriekš tikai tad, ja dalība valstis piekritīs šīm sistēmai, Tikai tad, ja mēs nepārņemsim šos Amerikas piemērus. Paldies! Uh, thank you, Mr. Schwab. Mrs. Gephardt. Jā, danke. Gephardt skundze. Paldies, priekšsēdētājs. Arī vēlos pateikties Polijas prezidentūrai un jums, Pavlaka kungs, par šo tiešām eiropeisko domu, kuru jūs turpināt, un man īpaši patikt jūsu pirmais teikums, kurā jūs uzsvērāt, ka integrācija Eiropā ir viens no svarīgākajiem, ja ne pats svarīgākais mērķis mūsu politikai. Un tas ir ļoti būtisks jautājums, ko mēs dažreiz pazaudējam citās padomas prezidentūrās. Un tādēļ paldies jums. Man ir trīs jautājumi. Pirmais - tirgus atvēršana, pakalpojuma direktīva, profesionālā kvalifikācija, ko jūs arī pieminējāt kā svarīgs jautājums. Un šeit vēlos pajautāt, ko jūs nepieminējāt. Kā jūs aplūkot šo ideju par profesionālās kvalifikācijas apliecību, lai uh, personām diplomātiem būtu daudz vienkāršāk pārvietoties Eiropas Savienībā? Otrs jautājums. Jūs pieminējāt viesabonēšanu, un tas ir ļoti svarīgs jautājums Vēlos izteikt ideju par to, vai mēs nevarētu iet vēl tālāk diskusijā, runāt par Eiropas tirgu, proti par to veidu, kā uzņēmumi paši izmanto tirgu sadrumstalotību, lai nopelnītu daudz vairāk naudas no mūsu pilsoņiem. Es domāju, ka Eiropas vai pasaules uzņēmumi, kuri izmanto šo sadrumstalotību starp dalībvalstīm un jau un uzdot tāds jautājums, kāpēc mums ir nepieciešams šīs viesabotnēšanas nodevas starp globāla uzņēmuma dažādajām filiālēm. Pēdējais jautājums ir Krasnodēbskas Tonkels kundzei. Jūs teicāt, ka tirgus uzraudzība ir ārkārtīgi svarīgs punkts, un tam es arī piekrītu. Uh, tirgus uzraudzības jomā ir viena ļoti svarīga joma patērētāja aizsardzības organizācijas, kuras jūs pati nepieminējāt. Tādēļ vēlos uzdot jautājumu, cik spēcīgas šīs organizācijas ir Polijā un kādā veidā jūs vai valsts valdība atbalsta patērētāja aizsardzības organizācijas, lai tās varētu piedalīties šajā darba procesā. Paldies! Then, uh, Mr. Kreutzmann. Kreutzmann kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlos ļoti sirsnīgi pateikties jums, Pavlaka kungs, par jūsu paustiem vārdiem. Man bija iespēja ar kolēģiem tikties Krakovā un Varšavā, un man ļoti iespaidoja, kā vācieti, tas, kā jūs pievēršaties iekšējiem tirgum, kā jūs strādājat, kā jūs pieņemat uh, ka jūs ne tikai pieņemat eiro, bet esat viens no motoriem Eiropā. Un kā Gerhards kundze teica, šīs pozitīvisms attiecībā pret Eiropu, tas ir tiešām tikai apsveicam. Un attiecībā uz tirgus uzraucību, konstatēju, ka jūs esat ļoti čaklas un visas institūcijas tiek atbalstītas un ka tiesības tiek ļoti labi implementētas Polijā. Man ir jautājums, jo viens, jo citu kolēģi arī vēlas uzdot jautājumus. Dialogā starp parlamentu un senātu nu es uzzināju, ka jums, kā polijas valdībai, ir būtiski izveidot aizdevumu vienoto tirgu, jo polijas tirgu, ja iedzīvotāji vēlas kredītus, nekustamam īpašumam, tad viņiem jādodas uz ārvalstīm, lai saņemtu kredītus citās valotās, un tas ir šķērslis. Un šis punkts bija ļoti svarīgs polijas senatorijam, un es varu saprast, ka tas jums būtu solis uz priekšu šajā punktā izmainīt iekšējo tirgu. Citādi var jums tikai sirsnīgi pateikties, ka rīkojaties kā aktīvs motors iekšējā tirgu, un turpmākajai tirgus attīstībai, kā arī Eiropas attīstībai. Paldies! Uh, so would you like to uh, respond to those? Vai jūs gribētu atbildēt uz šiem jautājumiem, varbūt? Jūs, Pavla kungs un uh, Krašnodebskas kundze. Runājot par pirmo jautājumu. Par virzītāju spēkiem. Es gribēju pievērst jūsu uzmanību vajadzībai panākt labu līdzsvaru regulējumā. Ja kaut kas ir jāregulē, tad nevajadzētu runāt par labāku regulējumu, bet par gudrāku regulējumu. Polijā Mēs esam īpaši ieinteresēti birokrātijas samazināšanā. Mēs gribētu, ka jūs mums palīdzat šajā ziņā, lai mēs varētu izdarīt spiedienu uz birokrātiju, jo birokrātija ir diezgan stipra, tā iebarikādējās un negrib padoties. Tad, kad mēs vēlamies aizvietot papīra dokumentus ar elektroniskiem instrumentiem, izrādījās, ka tas nav gandrīz iespējams. Runājot par digitālo tirgu un par mūsu gaidām. Šeit mēs varētu atsaukties uz, piemēram, elektroniskā paraksta jautājumu Mums ir jānodrošina, ka šie standarti ir caurskatāmi visā Eiropā. Mēs arī uzskatām, ka šajā laikmetā mums varētu būt nepieciešams organizēt papildus debates. Šeit jau vispārēji pie otrā jautājuma par viesabanēšanu. Iespējams, ka mums būtu jārunā par pārvaldību telekomunikāciju tirgos. Master Switch ir ļoti interesanta grāmata, un šī doma uzreiz nāca man prātā. Mēs varētu izmantot tos pašus principus kā enerģijas tirgu, lai šis tirgus tiktu sadalīts divās daļās, un mums vairs nebūtu monopoli šajos tirgos. Šeit es gribētu parādīt jums labu piemēru ar uh, ierīci, kas izmanto tikai viena veida programmatūru, jo ražotāji citas programmas neatzīst. Tātad mēs runājam par tirgus sadalīšanas principu, Šīs varētu būt ārkārtīgi svarīgas, interesantas diskusijas par to, kā funkcionē informācijas, informācijas sabiedrība. Mums ir jānodrošina, ka mēs nekļūstam par noteiktu tehnoloģiju ķilniekiem. Mums jānodrošina, ka mēs dodam iespēju iekļūt tirgu jauniem uzņēmumiem. Jautājums par viesabanēšanu bija ļoti labs. Vai mēs varētu šeit vizīties vēl tālāk? Protams, ka jā. Jo virtuālajā pasaulē nav viesabunēšanas. Bet mums šeit būtu jābūt uzmanīgiem un jāvirzās uz priekšu soli pa solim. jo savādāk mēs varētu radīt problēmas eksistējošiem uzņēmumiem, kas ir investējuši līdzekļus, ņemot vērā atšķirīgus uzņēmēja darbības apstākļus, bet tagad tiem jāpilda jauno regulu prasības. Runājot par noteiktiem risinājumiem, kurus pieminēja Kreutzmann kungs, piemēram, Solvit programma. Šis ir labs veids, kā atbalstīt mūsu uzņēmējus, un es uzskatu, ka mums ir jāveicina daudz valodu izmantošana risinājumos, jo Japāņu vai ķīniešu valodas pievienošana ir tikai da, ir saistīta ar datubāzes paplašināšanu bet tādējādi mēs varam globalizēt uzņēmējdarbību un neierobežot sevi tikai ar Eiropas valodām. aizdevumi ārvalstu valūtās. Šis ir vairāk iekšējais dabas jautājums, nevis kopienas problēma, lai gan dažās valstīs šādas problēmas ir. Tā doma ir tāda, ka mēs aizņemamies, bet nezinām, cik daudz būs jāatmaksā. Tas ir saistīts ar risku, valūtas maiņas eh, kursa risku. Polijā ir liela atšķirība dažās bankās starp pirkšanas un pārdošanas cenām un procentu likmēm. Tieši hipotekāro kredītu ziņā šeit varētu pat pieminēt 12% atšķirību. Piemēram, ja aizdevums ir ārvalstu valūtā, tad procentu likme var būtiski atšķirties. Ja banka nevēlas pārdot par to pareizo īsto cenu, uh, tad patērētājs varētu izmantot kādas citas bankas vai institūcijas pakalpojumus. Un tādējādi varētu izvairīties no tām lielajām atšķirībām procentu likmju starpā. Būtu svarīgi atcerēties, ka valūtu maiņas kursi ietekmē konkurētspēju spēju Piemēram, ja paskatāmies uz nodarbinātības līmeni Eirozonā un vidējo bezdarba līmeni 2000. gadu sākumā, kad 1 eiro maksāja 90 centus, ASV centus, tad, tad šis uh, līmenis bija mazāks par vidējo, un jo stiprāks kļuva eiro, Un tagad, eh, piemēram, varētu runāt eh, par situāciju, kad viens eiro maksāja 1,6 dolārus, kas būtiski palielināja bezdarba līmeni. Tātad redzam, ka ir tieši saiknis starp bezdarba līmeni un valūtas kursu. Paldies, man liekas, ka jums bija daži jautājumi par alternatīvo strīdu izšķiršanu un tā tālāk. Pils paldies, paldies par jūsu interesi, kas ir tieši saistīti ar patērētāju tiesību aizsardzību, kas mums ir ārkārtīgi svarīgi. Runājot par Švābu kunga jautājumu par alternatīvo strīdu izšķiršanu un kolektīvām prasībām. Es gribēju teikt, ka abas šīs koncepcijas ir ārkārtīgi svarīgas. Tās ir saistītas ar pasākumiem, kam jāuzlabo patērētāju uzticība tirgiem Tas ir saistīts arī ar IMCO darbību. Ja paskatāmies uz detalizētām procedūrām, tad redzam būtiskas atšķirības. Piemēram, saistībā ar noteiktu pasākumu piemērošanu. Runājot par alternatīvo strīdu izšķiršanu, gandrīz ar 100% pārliecību varētu teikt, ka šī koncepcija tiks apspriesta prezidentūras gaitā, to prezentēs komisija, Un šis ir viens no tiem instrumentiem vienotā tirgus aktā, kas tika pieminēti. Mēs esam pilnībā gatavi iet pēc iespējas tālāk, strādājot pie šī dokumenta. Tātad mēs šo dokumentu gaidam un esam gatavi sākt darbu pie tā nekavējoties. Runājot par kolektīvām prasībām, šīs idejas eh, nākotne nav īsti skaidra. Kopumā mēs atbalstam jebkurus risinājumus, kas varētu palīdzēt patērētājiem un MVU panākt savu prasību izpildi, kas uh, ir saistītas ar negodīgām praksēm tirgū, bet, kā Švāba kungs teica, mēs varētu atbalstīt arī risinājumus, kas nebūtu saistīti ar šādām kolektīvām prasībām, kā tas notiek piemēram ASV. Mēs varbūt varētu runāt par kādu konkrētāku Eiropas risinājumu, kas ņemtu vērā mūsu vidi, mūsu tiesiskās tradīcijas un spēcīgās administratīvās un tiesiskās struktūras un pakalpojums dalību valstīs. Gebhards kundzei atbildot tirgus uzraudzība patērētāju tiesība aizsardz organizāciju jomā. Šis jautājums man ir ārkārtīgi tuvs, personīgi. Polijas patērētāju un konkurētspējas aizsardzības sistēma iekļauj vairākas iestādes. Mums ir konkurences un patērētāja birojs, tad mums arī ir valdības stratēģijas birojas, kas atbalsta MVU, kas gūst atbalstu no nevalstiskām organizācijām. Mums ir strateģisks dokuments līdz 2013. gadam, kur ir norādīti konkrēti atbalsta pasākumi. Piemēram, valsts budžetā manam birojam ir noteikta zināma summa, kuru jāpārskaita patērētāju organizācijām par godīgu piedalīšanos konkursā. Mums ir jānodrošina, ka šie resursi tiek tērēti atbilstoši godīgiem tirgus principiem, ka mums ir spēcīgas patērētāja tiesība aizsardzības organizācijas, kas sacenšās savā starpā par valsts resursiem. Paldies! Paldies! Man vēl ir pieteikušies 12 cilvēku, mums ir mazāk par 20 minūtēm, tāpēc aicinu jūs būt ļoti īsiem. Sāksim grupēt par četriem jautājumiem. Bilankungs. Un viņš arī pēdējais no koordinatoriem, tad ir Tunkundze un vēl pārējie runātāji. Vilankungs, paldies priekšstādāji. Premjerministra. Augstgodātie viesi, man liels prieks jūs šeit redzēt šajos apstākļos, šajā situācijā, Es domāju, ka ar premjerministru mēs tiekamies jau otro reizi. Mēs tikāmies arī koordinātoru grupā, kur mums bija iespēja sīki apspriest polijas prezidentūras programmu. Daudzas no mūsu bažām ir ņemtas vērā. Jūs teicāt, ka Polija E, ļoti lielā mērā atbalsta vienoto Eiropas tirgus, un, tirgu, un tas ir skaidri redzams, skatoties uz Polijas prezidentūras prioritātēm un pasākumu kalendāru. Pirmo vienotā tirgus fórumu arī organizēs Polija. Negribu aizņemt pārāk daudz laika, lai dotu iespēju uzdot jautājumus saviem kolēģiem no citām dalību valstīm. Uh, Šī ir ļoti ambicioza programma, bet man ir daži jautājumi, un es esmu satraukts, vai šīs programma darbosies, vai mēs paspēsim visu izdarīt atvēlētajā laikā, jo Polijā ir bijušas problēmas ar pakalpojumu direktīvas īstenošanu. Polija bija viena no tām, kas kavēja šīs direktīvas īstenošanu. Un otrkārt, laiks nav diezko veiksmīgi izvēlēts. Polijā būs vēlēšanu kampaņa. Līdz ar to daudzi ministri, arī jūs, premjerministri, kā politisko partiju līderi, būsiet iesaistīti vēlēšanu procesā. Un es ceru, ka pēc sešiem mēnešiem mēs varēsim runāt par ļoti sekmīgu periodu. Es pilnībā piekrītu Gepards un steigtajām par viesabonēšanas maksām Es domāju, ka šis ir nevajadzīgs maksājums. Piemēram, Polijā operāto, vietējos operators ir pārņēmušas lielās starptautiskās eh, kompānijas, kā piemēram Orange, T-Mobile, un viņi vēl joprojām prasa viesabunēšanas maksas. Palekungs teica, ka mums pakāpeniski jārisina šis jautājums. Mēs jau esam pakāpeniski risinājuši šo jautājumu. Iepriekšējā regula tika pieņemta 2007. gadā. Un es domāju, ka arī agresīvāka pieeja no polijas valdības puses tiktu uzņemta atzinīgi. Un vēl viens jautājums. Tieslietu ministrs Polijas prezidentūras sākumā teica, ka, ka viņš atbalstīs tās augtās zilās pogas ieviešanu iekšējā tirgu, un es ticu, ka jūs koordinējat savus darbības, tāpēc gribētu zināt vairāk par šo jautājumu. Es gribētu lūgt citiem runātājiem uzdot vienu galveno jautājumu. Un iespējams, ka vienotā tirgus formā mums būs vairāk laika. Tomkils kundze teica, ka Uh, tirgus dalībnieki nav informēti par savām tiesībām, viņi nevar piedalīties šajā tirgū. Polijas prezidentūra koncentrē uzmanību uz vienoto tirgu un iespējams mēs varēsim uzlabot šo informētību, proti eh, informētību par to, kas ir vienotais tirgus, kā tajā piedalīties. Un tas ir iemesls, kāpēc mēs organizējam šo vienotā tirgus fórumu. Mans jautājums būs šāds. Un šis jautājums ir ļoti politisks. Ja jūs gribat iesaistīt Eiropas pilsoņus, premjerministrs Tusks saka vairāk Eiropas. Vienotais tirgus ir lielisks instruments, jo tādā gadījumā Eiropas pilsoņi var izjust, ka Eiropas Savienība patiešām pastāv. Vai ir kāda viena prioritāte šai, šai prezidentūrai, kas varētu palīdzēt vienkāršajam cilvēkam uz ielas sajust, ka Eiropa patiesībā rūpējas par viņu? Mēs atbalstam ideju par Eiropas Savienību bez barjerām, un šajā sak vakarā viesabonēšanas maksa ir viena no tām lietām, ko visi ienīst visvairāk. Varbūt, ka ir arī citas prioritātes, kas ir tāds ļoti tieši jautājumi no vienkāršā cilvēka viedokļa. Nākamais jautājums, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos pateikties Polijas prezidentūrai, saka Šaldmaus kundze, par to, ka prezidentūra ir tik ļoti aktīva attiecībā uz patērētāju aizsardzību un iekšējo tirgu. Tas mums ir nepieciešams. Patērētājiem ir jāuzticās vienotiem tirgumu. Esmu diezgan daudz strādājusi produktu uzraudzības un tirgus uzraudzības jomā, un šeit var konstatēt, ka nav liela pamata uzticēties vienotiem tirgumu. Daudz dalībvalsts ir samazinājuši resursus, kas ir paredzēti tirgus uzraudzībai. Ko Polijas prezidentūra darīs, lai pārēj, pārliecināt pārējās dalībvalstis, ka ir jāiegulda daudz vairāk līdzekļu produktu kontrolē tirgū. Tas ir ļoti būtisks patērētāju uzticībai. Paldies, ļoti skaidrs jautājums. Un Venju kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī sākumā vēlos izteikt apsveikumu vārdus Polijas prezidentūrai. Mēs esam saņēmuši rakstu par trim galvenajām prioritātēm, kas būs jūsu prezidentūras laikā, un Gebhards Tunds teica, ka jūsu mērķis kā izaugsmas motoram, ka tas ir jāsasniedz. Liels paldies par jūsu vārtiem. Jūs mums atsūtījāt arī um, pārskatu dokumentu, kur ir pieminēts visas personības, pie kā mēs varētu vērsties. Un tas ir kaut kas jauns, un tas, tas, ir, tas ir attīstības punkts. Runāt par jūsu trim prioritātēm, jūs pieminat arī budžetu. Un jūsu prezentūrē tas ir izaicinājums. Mēs šobrīd atrodamies ļoti sarežģītā laikā. Jūs zināt, ka parlament ļoti ilgi diskutējas par budžetu, mēs sastrādājāmies ar komisiju, un jūs teicāt, ka vēlties pievērsties lielajām investīcijām, un to ir iespējams ar valsts iepirkumu. Mans jautājums ir šāds. Kā jūs publiskajos tirgos saskatat inovāciju aizsardzību no MVU, kur var piedalīties uh, valsts iepirkumos, taču nav garantiju. Jūs pieminējāt arī partnerību, kas ir vērsta pret dienvidu kaimiņiem un iespējams, ka mēs radīsim jaunus tirgus ar šiem partneriem. Tad rodas atkal savstarpējības jautājums. Es zinu, ka pastāv šeit zināmas problēmas ar Ķīnu, Āziju par valsts tirgiem. Tātad šis jautājums par savstarpējamību ir ļoti svarīgs un kā jūs cenšiet, centīsieties tos ņemt vērā, jo nu, tas ir viens no galvenajiem, lai slēgtu nolīgumus ar citiem kontinentiem. Un pēdējais jautājums kā mēs varētu spēcināt brīdinājumu sistēmu un uh, iekšē tirgus informācijas sistēmu. Un pēdējais jautājums ir runa par patērētāju aizsardzību un arī enerģija. Ir ļoti būtisks aspekts, vai jūs tieši vai nodrošinātos patērētājs vēlties aizsargāt. Tad tie bija pieci, četri jautājumi, bet nu lai paliek. Um, have... Uh, Labi, ļausim atbildēt šiem četriem jautājumiem, četru runātāju uzdotiem jautājumiem. Pirmais jautājums bija par mūsu programmu. Jūs teicāt, ka tā varbūt ir pārāk ambicioza. Mēs tiksim galā. Es esmu pārliecināts, ka mēs tiksim galā. Kas attiec uz vēlēšanu kampaņu? Un polijas prezidentūras un uh, vēlēšanu kampaņas uh, saskaņu. Uh, polijas prezidentūras uh, laiks tika plānots jau labu laiku iepriekš. Uh, Uh, nu, vispār jau arī jūsu partijas deva savu devumu, lai kalendārs būtu tāds, kāds būtu, kāds tas ir. Mēs nevaram pilnībā nodalīt iekšpolitikas un Eiropas jautājums, un, protams, būs arī konflikta jomas, jo, protams, uh, vēlēšana kampaņa mājās vienmēr ir ļoti saspringta, kas attiec uz viesabonēšanu. Es piekrītu, ka mēs varētu mēģināt eh, izdarīt stingrāku spiedienu. Tjūns kundze pieminēja, ka šīs varētu būt, tā, būt tās konkrētās lietas, ko Eiropa varētu darīt savu iedzīvotāju labā. Mēs ceram, ka Eh, mums ir pozitīvs klimats, pozitīva atmosfēra. Schengens līgums ir devis mums iespēju brīvi pārvietoties Eiropā. Mēs pieņemam to kā tādu ierastu lietu jau, bet iespējams, ka mums vajadzētu vēl vairāk likvidēt dažādās barjeras, lai uzlabotu sociālo un ekonomisko struktūru un Eiropas Savienības funkcionēšanu. jo viesabonēšana ir viens no šādiem jautājumiem. Kas attiecas uz citiem aspektiem, mēs gribam, lai Eiropas Savienībā būtu vispārējais ietvars, vispārēja struktūra. Un balsoties uz saviem personiskajiem novērojumiem, es varu teikt, ka ir nepieciešama pamatīga diagnostika. Mums ir jānošķir joms, kas ir jāregulē Eiropas līmenī un tās jomas, kur nedrīkst būt pārmērīga regulēšana. Mums ir viss jāsakārto. Uzņēmēji bieži vien sūdzas, ka viņiem ir pārāk daudz dažādu pienākumu, un nevis no tiem izskatās svarīgi. Kas attiec uz zilo pogu? Tomkils kundze droši vien sīkāk par to runās. Bet eh, kas attiecas uz iekšējo tirgu Eiropā, mums ir jāparūpējas par tiem jautājumiem, kas ir redzami patērētājiem, ko patērētāji redz. Mēs eh, runājām par jautājumiem starp eh, attiecības starp ražotājiem un pārdošanas tīkliem. Uh, Mums ir jānodrošina, lai šeit būtu ekonomiska pārvaldība, jo, piemēram, Polijā šīs te pārdošanas ķēdes pievieno savus maksājumus, un finālā jāmaksā ir patērētājam. Viņi nosaka maksājumus par produktu izvietošanu plauktā un tam līdzīgi un tas situāciju sarežģīja. Ir grūtāk noteikt uh, šo tirzniecības uzcenojumu. Mums ir nepieciešams labs regulējums, kas uh, piešķir noteik nosaka noteikti struktūru šādai sadarbībai. Mēs veltījām divu gadu darbu, lai izstrādātu paraugprakses kodeksu, kā, uh, kādu to piemēro apvienotajā karalistē bet izskatās, ka tiesu spriedumi ir parādījuši mums ceļu. Mums ir tiesas lēmumi par piegādātāju tirzniecības tīklu attiecībām, un mums tiešām ir nepieciešama tāda vispārēja noteikumi un skaidra konkrēta struktūra, konkrēts regulējums, kas ievieš zināmu kārtību tirgus darbībā, tad, kad tirgus dalībnieki pašu šo kārtību nevar ieviest. kas attiec uz mazo vidēju uzņēmumu līdzdalību. Atvainojiet, bija vēl viens jautājums no šāda mūzes kundzes. Spēcīgāka uzraudzība. Vai mums nepieciešama spēcīgāka uzraudzība, kontrola? Jā, varbūt daži elementi ir nepieciešami. Uh, bet vienmēr, kad mēs veicam tirgus uzraudzību, mēs esam vienu soli aiz tirgus. Nu, es domāju, ka mums vispirms ir jāveicina caurskatāmība tirgo, jo caurskatāmība dod papildus kontrols mehānismu. Un šajā mehānismā piedalās visi tirgus dalībnieki. Es domāju, šis ir ļoti svarīgs jautājums. Man bija interesanta diskusija ar vienu no žurnālistiem kas teica, ka šie mērķi ir pretrunā brīvu tirgus principiem. Bet ja mēs gribam, lai tirgus efektīvi darbotos, lai mums būtu efektīvs tirgus, tad pēc definīcijas efektīvs tirgus ir tāds tirgus, kur visiem tirgus dalībniekiem ir pilna piekļuva informācijai. Domās, eh, padomāsim par atvasinātajiem instrumentiem un finanšu institūcijām. Problēma bija tā, ka atvasinātie instrumenti nebija caurskatāmi. Šie darījumi tika noslēgti starp iesaistītajām pusēm, bet tie nebija redzami tirgū. Pieaug tirgus risks, kamēr jau bija par vēlu. Šobrīd mums ir līdzīga situācija. Mums ir reitinga aģentūras, kas ir privāts kompānijas, kur neviens nav personiski atbildīgs par saviem atzinumiem reitinga aģentūra var samazināt reitingu veselai valstī, pasliktināt veselas valsts situāciju. Šis Ja reitinga aģentūrām būtu, eh, tiktu prasīts eh, mažas depozīts, kas nodrošinātu viņu atbildību par savām prognozēm. Tas būtu papildus caurskatāmības elements. Un tagad pavisam īsi par maziem vidējiem uzņēmumiem. Ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai valsts iepirkuma noteikumos būtu noteikts ka noteiktai daļai no valsts iepirkuma, noteikti daļa valsts iepirkuma ir jāsaņem mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Runājot par Ķīnas piedzīvojumu, tad eh, no nu, šeit mums laikam neizdevās vēsturi pagriezt. Es gribētu vēl piebilst dažus vārdus pie šī. Kas attiec uz Bielankungu uzdotajiem jautājumiem, viņš runāja par līguma not, likumu par līgumiem. Mēs domājam, ka šis ir ļoti svarīgs elements iekšējā tirgu, īpaši runājot par e-komerciju. Ja Eiropas komisija sāks strādāt, sāks darbu pie šī dokumenta, tas būs sākuma posms un uh, Mēs, protams, centīsimies ņemt vērā visus šos jautājumus. Mēs ņemsim vērā IMCO komitejas viedokli un dalībvalstu viedokļus. Tas attiec uz uh, eh, Tūnskundas uzdoto jautājumu. Es gribu vērst jūs uzmanību uz ASI projektu. Varbūt šis projekts neizskatās tik iespējams kā viesabonēšanas projekts Bet es domāju, ka tas var uh, dot tādu pašu rezultātu, kas ir ļoti konkrēts, konkrēts rezultāts patērētājiem, rezultāts, kas uzlabo iekšējā tirgus darbību. Ja skatāmies, kādas ir Eiropas patērētāju sūdzības, tad liekas, ka alternatīvā strīda izšķiršana būtu labs līdzeklis, lai risinātu daudzus jautājumus. Uh, Atvainojos, dāmas un kungi, mums tiešām ir beidzies laiks šim darba kārtības jautājumam, jo mums vēl ir trīs jautājumi. Un es zinu, ka arī mm, premjermin, vicepremjerministram ir jādodas uz citu sanāksmi. Nu, nu, mums noteikti būs vēl citas iespējas. Liels jums paldies par piedalību. Pirmkārt, gribēju jums nodot divas lietas. Tas ir mūsu pētījums par alternatīvām strīdu izšķiršanas metodēm. Un šis ir arī mūsu ziņu izdevums. Tas ir redzams arī internetā. Paldies, ka atnācām. Mēs tiešām eh, ceram uz labu sadarbību ar jums. Paldies! Uh, so, to... Dāmas un kungi, uh, atsāksim mūsu sanāksmi un mūsu pirmais jautājums ir Stailers kundzes atzinuma projekts par Eiropas pusgada ekonomikas politikas koordinēšanai. Mums tiešām šis jautājums ir jāizskata, jo mums ir jāsagatavo grozījumi, lai balsotu par atzinumu septembrī. Stailers kundze, lūdzu, vārds jums. Paldies priekšsēdāji, paldies kolēģiem, kas ir palikuši zālē. Eiropas pusgads ir jauna metode, kā veicināt politikas koordinēšanu. Un šobrīd es gribētu pateikties savai kolēģei Bereks kundz, Beres kundzei jo viņi par viņu sagatavoto ziņojumu. Es arī pati sagatavošu vēl dažus grozījumus, bet galvenie jautājumi ir iekļauti. Es gribēju, lai mēs izmantojam mūsu šīs komitejas sagatavotos ziņojumus un vienotā tirgus aktu, lai parādītu mūsu noderīgumu Eiropas pusgadām. Es domāju, ka Mums ir jāizmanto iepriekšējā pētījuma rezultāti. Un zi, šim būtu jānodrošina, ka mēs dodam savu ieguldījumu tajās jomās, kur jau ir iespējami uzlabojumi. Un ziņojums, ko es esmu iesniegus arī citām komitejām, šeit ir atsaucis uz ekonomisko kohēziju, un sestajā punktā ir aicinājums uh, stiprināt uh, mazo vidējo uzņēmumu lomu, jo tas ir ļoti svarīgs elements Eiropas ekonomikā, un šeit pastāv lielas izaugsmas iespējas Un tā kā es arī pati iesniegšu grozījumus šim atzinumam, tad es uh, aicinu kolēģus sazināties ar mani, lai saskaņot tos. Šis ir ļoti īs atzinums, un šeit ir runa par to, ka mūsu, kādu ieguldījumu varētu dot mūsu komiteja. Es uh, Termiņš grozījuma iesniegšanai 20. jūlijas un atzinums tiks izskatīts 19. septembrī. Ekon balsos 22. septembrī, un pēc es gribētu pateikties Kostes Iedarāres, kas ir palīdzējuši sagatavot šo atzinumu, un paldies kolēģiem, kas izrādīja ieinteresētību un palika arī uz šo jautājumu. Paldies, Tailers Kundze! Galau kundze, Kreuzman kungs, un es arī esmu viens no ēnu referentiem. Galau kundze, vispirms došu vārdu jums, Dion kungs. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Sākumā vēlos pateikties referentai par šo rezolūcijas projektu, kas ir skaidrs un labi saprotams. Krīze, kuru mēs piedzīvojām, kurā mēs vēl joprojām dzīvojām, pierādīja to, ka mums ir jākoordinē ekonomikas politika. Pagājušā gada martā Eiropadome vienbalsīgi pieņēma, kas būs divi galvenie mērķi Eiropas pusgadam, proti dalībvalstu budžeta disciplīnas kontrole un Eiropa 2020 programmas īstenošana. Saskaņā ar atzinumu tiek ieviestas sešas programmas, taču šeit vēlos pieminēt divas prioritātes. Jāveido Eiropas vienotais tirgus ar attiecīgiem nosacījumiem, un šim tirgom jābūt konkurētspējīgam ne tikai ar Ameriku, bet arī ar Ķīnu un citām attīstības valstīm. Tādēļ mums ir jāīsteno savstarpējumības klauzula ar trešajām valstīm. Tas nozīmē, ka mums ir jāpārbauda vēlreiz nodokļu politika, īpaši PVN likmes. Bieži vien tās ir diskriminējošas digitālajām precēm. Šie ir priekšnosacījumi tirgumu Vēl otra prioritāte ir MVU atbalsts. Tie ir 90% no uzņēmumiem Eiropā, un mums ir jānodrošina, lai tiktu pieņemts kopienas patents, lai mēs varam cīnīties pret viltojumiem, lai varētu veicināt investīcijas MVU, lai tiktu nodrošināt pārobežu maksājumi, samazinātu birokrātija. un tiktu izveidot elektroniskie maksājumi un transporta tīkli pārobežu. Paldies! You you Jā, mēs jūs ļoti labi pazīstam. Jums nav jāmaina vieta. Priekšsētē. Kreutzmann kungs. Uh, Es piekrītu atzinumu sagatavotāju, ka vienotā tirgus īstenošana ir ļoti būtiska prioritāte Eiropas pusgadam. Var apsveikt to, ka vienotā tirgus apguve ir viens no desmit eh, mērķiem 2011.-2012. gada plānam un komisijas īstenošana, kas izvērtē tieši atsevišķās situācijas dažādās dalībvalstīs, ir apsveicama. Taču runāt par sešiem šiem mērķiem tie ir nodomi, komisijas nodomi, un, iet, un nerada nekādu ietekmi dalībvalstīs. Ir paredzēts vairākas reformas pakalpojumu jomā, lai novērstu dažādus šķēršļus eh, mazumtirdzniecībā. Šis teksts, manuprāt, ir pārāk vājš, un komisija šī pusgada noslēgumā pamatā aprobežojas ar tiem pašiem jautājumiem un piemina vēl pāris jaunus punktus, kā piekļuvi kapitālām MVU, birokrātijas samazināšanu un sarskatāmības pavairošanu publiskajam iepirkumam. Taču saistībā ar ierobežoto laiku pievērsīšos tikai vienam jautājumam, kas nav galvenais varbūt IMCO komitejas ietvaros, taču es neatbalstu to, ka, ja mēs Eiropas pusgada ietvaros pieminam šis ziņošanas pienākums. Piemērs Grieķija. Ja mēs Grieķiem sakam, ka tā ir jātaupa, jāievēro prasības un komisija, un otrs puse atkal nepasaka, kādu devumu tā var dot, lai palīdzētu Grieķiem, tad jau mēs neko nepanāksim. Ja nav konjunktūras programma, un ja komisija saka, ka nevēlas līdzfinansējumu, kas varētu būt risinājums, tad nav jau nekādas jēgas, nav jēgas vienkārši teikt, ka Eiropas Savienība vienkārši pārbaudīs, kas tika darīts un ko, bet nepateiks, kādā veidā komisija līdzdarbos, līdzdarbosies, lai palīdzētu vai nu kohēzijas politikas ietvaros vai kaut kā citādi. Mūsuprāt, šāds teksts ir pārāk vājš, un mēs pateiktos, ja ziņojumā tiktu pieminēts ne tikai pienākums iesniegts ziņojums, bet arī, ka komisijai ir jāizsaka priekšlikumi, kā var atbalstoši palīdzēt šos taupības pasākums īstenot. Jo vienkāršu ierobežojumu uzlikšana dalībvalstīm nepalīdzēs, tādēļ es priecātos, ja šajā ziņojumā būtu papildu punktu par šiem jautājumiem. Paldies! Well, sure Es esmu pārliecināts, ka jūs iesniegsiet arī atbilstošas grozījumus. Pavisam īsts komentārs no manas puses. Es domāju, ka Stailers kundze ir izdarījusi tieši to, kas bija jādara šai komitejai, proti noteikusi prioritātes un sasaistījusi to arī ar vienotā tirgus aktu. Es domāju, ļoti svarīgi, ka Polijas prezidentūra norādīja, ka Uh, viņi pievērsīs uzmanību 12 darbībām, 12, šīm 12 aktivitātēm. Līdz ar to mēs darīsim to pašu, ko dara prezidentūra. Uh, un par uh, tādu rezultātu noteikšanu attiecībā uz uh, patērētājiem ļoti svarīgs, dar, uh, ļoti svarīgs elements mūsu perspektīvā ir gan patērētāji, gan uzņēmumi. Bet uh, kopumā es domāju, ka šīs atzinums ļoti vērtīgs, un es domāju, ka mēs ātri varēsim panākt progresu saistībā ar šo dokumentu. Dion kungs ir pēdējais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, būšu ļoti īs, jo jūs tikko pieminējāt vienu no punktiem, kur, ko es gribēju piebilst. Proti šīs dažādās rezultātu tabulas. Mūsu grupā ir nopietna problēma saistībā ar ekonomisko pārvaldību, bet nevis eh, šī dokumenta sakarā. ir eh, jāietver iekšējais tirgus. Arī Kreuzman kunga eh, komentārs bija par šo tēmu. Es varēšu atbalstīt viņa ierosinājumu, ka komiteja varētu sagatavot priekšlikumu, kā novērst dažādos ierobežojumus. Tā kā neviens cits vārdu nav lūdzis, mēs gaidījām Šulc kungu. Tādā gadījumā mums būs eh, jārunā ar viņu vēlāk. Stailers kundze, vai jūs gribētu kādas noslēdzošās piezīmes? Paldies, paldies ēnu referentiem par šo sākotnējo viedokļu apmaiņu. Bija prieks eh, uzklausīt viņu ierosinājums grozījumiem protams, mums bija jākoncentrē uzmanību uz jomām, par kurām mēs esam atbildīgi. Un runājot par vienotā tirgus aktu, tas, ka mēs uh, pievēršam uzmanību tām, ka komisija ierodas mūsu sanāksmēs, bet es domāju, ka arī lielāks uzsvars uz patērētājiem tiek atzinīgi vērtēts. Eh, ir ļoti grūti ietvert visu šajā dokumentā, bet es domāju, priekšlikumi, ko dzirdējām, noteikti būs ļoti noderīgi. Um, šeit mēs tik pieminēts kopējās PVN likmes un tādas lietas, kas iespējams ir nākotne, bet mums ir jānodrošina, lai mūsu komiteja un mūsu darbs tiktu iekļauts Eiropas pusgada procesā, un es domāju, to atziniešu, visu šo procesu atzinīgi vērtēs arī pilsoņi. Paldies, ļoti liels paldies jums. Mēs balsosim par šo atzinumu 19. septembrī. Iesim pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir vēl viens būtisks projekts, pie kā mēs strādājam, proti tā ir Tie ir divu un trīs riteņu transporta līdzekļu kvadriciklu apstiprināšana. Vandekam kungs, varbūt jūs uh, vēlties pārsēsties, jūs tā ļoti tālu esat apsēdies, lai varam jūs labāk redzēt. Mums ir ēnu referenti Vestfāls kundze, Mandes kundze. Arī es esmu viens no ēnu referentiem. Un arī Gilan kungs no uzņēmuma ģenerāldirektorāta. Gilan kungs, jā. Laipni lūgts. Vanekam kungs, lūdzu. Mums pavisam ir 300 grozījumi un 15 minūtes laika. Mums, es domāju, mums šodien ir jāuzsāk diskusija, bet noteikti mums būs vairāk laika vajadzīgs, lai varētu apspriest šos grozījumus. Tāpēc šodien droši vien būs tāds pirmais diskusiju rauns, tātad jūsu sākotnēji atbildes reakcija un iespējams komentāri no ēnu referentiem. Bet uh, atvēlēsim ilgāku laiku šo grozījumu apspiešanai kādā citā reizē. Un nepieciešamības gadījumā varam pārskatīt arī balsošanas laiku, jo mums ir jāapspriež ar padomu, kā viņi virzās šajā jautājumā uz priekšu. Bet iespējams, ka jūs mums sniegsiet informāciju par visu programmu. Tātad došu vārdu jums. Paldies priekšsētāji. Pirmkārt, Es gribētu pateikties ne tikai ānu referentiem, bet arī visiem pārējiem kolēģiem, kas ir iesnieguši grozījumus. Es esmu nedaudz sarūktināts, ka ir tik daudz grozījumu. Jo tad, ja jūs domājat, ka jūs esat sagatavojis labu ziņojumu, un tad jūs saņemat visu lielo skaitu grozījumu, grozījums, tad sajūtas ir dīvains, bet nu, tas parāda, cik ļoti komiteja grib iesaistīties mana ziņojuma sagatavošanā. Un es tiešām visu vasaras atvaļinājumu veltīšu tam, lai izskatītu visus šos dažādos grozījumus, lai pārdomātu tos. Tātad manu atvaļinājumu aizņem šo grozījumu izskatīšanu. Bet, nu, tomēr priekšsētēm. Mēs patiesībā varētu balsot kaut vai rīt. Jo, ja mēs salīdzinām dažādos grozījumus, tad viņi viens otru izslēdz. Ir cilvēki, kas grib virzīties ātrāk uz priekšu, ir citi, kas, grib, kas vēlas redzēt lēnāku ātrumu, lēnāku progresu. Bet es esmu demokrāts. Un tāpēc vasarā veltīšu zināmu laiku, lai sagatavotu kompromisu grozījumus. Un es ceru, ka varēšu arī sazināties, koordinēties ar ēnu referentiem. Es sagrupēju grozījumus, un šie, man e, ir desmit galvenās tēmas. Pirmais jautājums - eiro emisijas, otra kategorija e, standarti diagnostikai, tie, e, diagnostikai, kas tiek veikta transporta līdzeklī. Trešais jautājums - dzinēju veidi kombinētās bremžu sistēmas. Ceturtais eh, jautājums - elektrovelosipēdi, proti saistības starp kilovatiem un ātrumu. Tirgo ir pieejami modeļi ar ļoti augstu veiktspēju, un šeit rodas drošības bažas. Mums šis jautājums rūpīgi ir jāpapēta, jo sektorā notikusi liela attīstība. Piektais jautājums. Mm, Vestfālens kundze ir iesniegusi grozījumus 138, 121. Sastais jautājums - apkopas informācija. un tas ir saistīts ar regulas 60. pantu. Nākamais jautājumu loks eh, - testēšana. Un tad astotais jautājums. Jauno sēriju transporta līdzekļi. Tad vēl ar komiju ir iesniedz grozījumu par uh, noteiktu kategoriju transporta līdzekļu svāru. Mēs jau par to runājām. Biežo vēl joprojām gribas pa, grib paaugstināt pieļaujamo svaru. Un visbeidzot mums būs jārunā par Mandas kungu grozījumu 238 tehniskās pārbaudas, periodiskās tehniskās pārbaudas. Tie ir, tās ir desmit grozījumu grupas, kā, kā es tos esmu sakārtojis. Un vasaras laikā mums būs jāmēģina rast kompromiss. Un visbeidzot, viens komentārs par padomi. Pirmkārt, gribētu pateikties Ungārijas prezidentūrai par to, ka viņi palīdzēja virzīt uz priekšu šo priekšlikumu Otkārt vēlos eh, novēlēt Polijas prezidentūrai panākums sekmes, lai panāktu tālāku virzību ar šo priekšlikumu. Kā es to saprotu? Ungārijas prezidentūras eh, darbs, darba rezultātā ir 200 atklātie jautājumi palikuši. Cerams, ka polijas prezidentūrai izdosies tos atrisināt. Paldies! Jums, protams, ir daudz darba vasarai, bet gan jau izdosies pavizināties arī ar kādu no jūsu motocikliem. Un došu vārdu ēnu referentiem, lai ļoti īsi komentētu savus grozījumus. Un ļoti labi, ka jūs sagatavosiet kompromisu grozījumus, un mēs paredzēsim saprātīgu laiku, lai šos grozījumus apspriest un lai mums būtu atkal pienācīga diskusija par šiem jautājumiem. Vestāls kundze, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji Vandekampa kungs. Nu, tā jau arī varētu pavadīt vasaru nevis braukt ar motocikliem, bet uh, izstrādāt kompromisu priekšlikumus un strādāt pie grozījumiem. Sākumā vēlos pateikties par labo, uzticamo un sadarbību, kur mums jau pusgadu ir un kas mūs ir ļoti satuvinājusi. Runāt par grozījumiem, vēlos norādīt uz to, ka attiecībā uz 18. pantu par pakalpojumu, kā tiek izmainīti dzinēji, mēs esam iesnieguši paši savus priekšlikumus, un, manuprāt, būtu labi deleģētos aktus izvītrot, un parlaments tad varētu pieņemt savu regulējumu. Jūs noteikti nepārsteigs tas, ka drošības faktors man ir ārkārtīgi būtisks, šeit es varu kļūt pat nejauka, visa nozara par ABS sistēmām. Un kā jau es teicu, mums šeit būs grozījumi, esam jau iesnieguši grozījumus, un šīs antibloķēšanas sistēmas jābūt obligātām visiem divriteņu transporta līdzekļiem kopš 2015. gada. Ir jāizslēdz transporta līdzekļi ar 50 ar mazāk par 50 kubikmetriem kravas kastēm. Un runājot par divriteņu transporta līdzekļiem, ir jāsamazina negadījumu skaits, kurš tie ir iesaistīti. Un es ceru, ka, cienījamie kolēģi, jūs esat sekojuši līdz tam, ka ne tikai materiāli, ne aplikāciju izmaksas ABS sistēmām uh, ir ārkārtīgi augstas un ka šīs izmaksas nav proporcionālas attiecīgiem rezultātiem. Tad, tad ik viens mirušais uz ceļa ir par daudz. Mums ir pienākums un uzdevums rīkoties šajā sakarā. Manuprāt, ABS sistēmas šeit ir vislabāk piemērotākās. Vēl iesaka eiro 4 aizstāt ar eiro 5 pakāpi, kas, kas tiks apvienotas vienā no 2015. gada specifiski raugos uz elektrificētajiem transporta līdzekļiem, kuriem netiek piemēroti tipa apstiprinājumi. Šeit esmu kritiski un vēlos pieminēt to, ka mēs apsveicam komisijas ieteikto priekšlikumu nelielu sēriju tipu apstiprinājumu. Manuprāt, tas ir labs priekšlikums. Tātad īsumā liels paldies par šo labo sadarbību. Uh, thank you very much. Liels paldies, Mandes kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties referentam par izdarīto darbu Viņš ir pārsteigts par grozījumu skaitu, bet, nu, laipni lūgts Eiropā. Nīderlandes Nacionālā parlamentā, kur esmu strādājis, tā tas bieži notika, bet tur bija tikai 15 miljoni iedzīvotāji, tagad mums ir 5 miljoni iedzīvotāji kopā. Esmu pārliecināts, ka mēs panāksim labus rezultātus. Gribēju pateikties arī sekretariātam Diemžēl mani grozījumi digitāli nenonāca pareizajā kārtībā, bet nu sekretariāts tomēr tos iekļāva. Paldies par to. Man bija daži grozījumi un daži komentāri attiecīgi, pirmkārt par elektriskajiem velosipēdiem. Ja paskatāmies uz to, kas notiek Ķīnā, tur ir daudz satiksmes negadījumā ar elektromobīļiem, elektro, <clears throat> elektrotransporta līdzekļiem, jo cilvēki vienkārši tos nevar dzirdēt. Tika pieminēts arī periodiskās pārbaudes, lai padarītu transporta līdzekļus drošākus. Tāpēc ir loģiski, varbūt tik pēc diviem, četriem, pieciem gadiem noteikti nepieciešamība veikt šādas pārbaudas, varbūt neoficiālā iestādē, bet varbūt kaut kādā atzītā servisā. Tas uh, sniegtu garantijas, ka jūsu transporta līdzeklis ir labā tehniskā stāvoklī. Esmu iesniedzis arī vēl citus grozījumus, lai padarītu šo regulējumu vienkāršāku un virzītu uz nākotni. Piemēram, runāju par labākām tehnoloģijām saistībā ar ABS Iespējams, ja ir kāds jauns izgudrojums, tad vajadzētu iekļaut arī to, nevis atļaut tikai ABS. Par informāciju, kas jāsniedz ražotājam, ieskaitot arī elektrotransporta līdzekļus. Mums noteikti ir jānosaka Eiropas standarta lādēšanas ierīcēm Es ceru, ka jums būs lieliskas brīvdienas un ka septembrī mēs varēsim turpināt debatas. Esmu pārliecināts, ka spēsim atrast risinājumu, tikai gribēju piebilst, ka ir svarīgi uzlabot redzamību no aizmuguris, jo ļoti bieži vadītāji vienkārši neredz šos transporta līdzekļus. Lielas paldies un labas brīvdienas! Rūlas kundze šeit nav ieradusies, tāpēc es īsumā pakomentēšu savus grozījumus, detalizēti gan ne, bet nu tā vispārēji. Pirmkārt, runājot par plašākiem jautājumiem, es piedāvāju referentam runāt par kvadricikliem ar četriem riteņiem tātad. Šeit ir runa par tādiem transporta līdzekļiem, kas nav paredzēti braukšanai pa ceļu, bet pa bezceļa apstākļiem. Šeit varētu būt runa arī par profesionāliem transporta līdzekļiem. Mums ir bijušas diskusijas ar ražotājiem, tas ietekmē arī Panzērīkunga ziņojumu, bet varbūt, ka labāk tos būtu iekļaut lauksaimniecības un meža saimniecības transporta līdzekļu sektorā. Un būtu attiecīgi jā, jāpiemēro arī lauksaimniecības līdz, transporta līdzekļu prasības. Ir varbūt grūti nodalīt šos transporta līdzekļus, bet mūsu piedāvājums nošķiršanai ir tas, ka transporta līdzekļus spēj vilkt vai stumt papildu ierīces, Tas ļautu mums nodalīt transporta līdzekļus, kurus var izmantot uz sabiedriskajiem ceļiem, no tiem, uz kuriem attiecas stingrākas prasības, piemēram, par drošību un tā tālāk. Man liekas, ka tas būtu tāds loģisks, saprātīgs piedāvājums, ko referents varētu izskatīt un ko varbūt komisija arī varētu pakomentēt. Otkārt, mēs pievērsām lielu uzmanību dažiem specifiskiem tehniskiem jautājumiem, tīpaši saistībā ar regulējumu padarīšanu par efektīvāku. Un par to, kā varētu samazināt izmaksas, neietekmējot ietekmi uz vidi un iespējamos ieguvumus. Komisija varbūt vairāk ir skatījusies uz smagākiem transporta līdzekļiem, bet ja mēs paskatāmies uz lētākiem, vieglākiem transporta līdzekļiem, piemēram, skūteriem, tad mums varbūt vajadzētu ar lielāku izpratni pieeja dažiem jautājumiem. Ir tīpaši gribētu, lai komisija un referents padomātu par to, vai nevajadzētu ņemt vērā to, ka emisiju daudzums dzīves laikā palielinās. Piemēram, Amerikā ir noteikti standarta faktoru kopums, kas tiek iekļauts testēšanas analīzē. Tātad šis te faktors tiek piemērots testēšanas rezultātiem. Un tas būtu daudz efektīvāks līdzeklis attiecībā uz maziem transporta līdzekļiem nekā daudzie un dažādie testi. Un tas ļautu mums arī labāk izpildīt globālās uh, regulēšanas prasības. Uh, piemēram, attiecībā uz standarta motocikliem, par ko jau panākta vienošanās ar ASV. Tas būtu tā loģiski, un ASV ir ļoti laba prakse. Tādējādi mēs ņemtu vērā šos faktorus, ehm, nesamazinātu standartus, bet ņemtu vērā papildu nosacījumus. Runājot par transporta līdzekļu diagnostiku, es gribētu, lai referents par to arī padomātu. Uh, jo ir vairākas jomas, kur mēs nesam redzējuši, kāpēc izmaksas būtu pamatotas. Mēs esam pētījuši iespējamos ieguvumus un saistībā ar izmaksām, un ir dažas jomas. Piemēram, es varbūt to saistu ar Lielbritānijas transporta departamentu. Bet, nu, piemēram, runājot par šo te transporta līdzekļu diagnostiku, ir izteikts piedāvājums izveidot sarežģītāku monitoringu sistēmu, lai uzraudzītu emisiju kontroli attiecībā uz lētākiem transporta līdzekļiem. Un tas maksās katram transporta līdzeklim lielu naudu, bet runājot par ietekmi uz vidi, nav nekādu norāžu uz to, kā tas radīs kaut kādu lielu labumu videi. Ir īpaši, ja mēs runājam par maziem un viegliem transporta līdzekļiem, Tāpēc mans piedāvājums norāda uz to, ka būs jāmaksā 9 miljoni, lai iegūtu 1 miljonu ieguvumu, un šeit šie skaitļi ir būtiski atšķirīgi. Un vesels kundzēs var teikt, ka es nebāt, nebūtu nesmu pārliecināts, ka ABS efektīvi darbojas, piemēram, skūteru tirgu. Viņa gan man nedaudz pagājusi pretī ir. Nē, es uzskatu, ka kombinētā bremzēšanas sistēma ir ārkārtīgi svarīga. Es gan nezinu, vai mums abas šīs sistēmas ir vajadzīgas. Šī kombinētā bremzēšanas sistēma darbotos skūteros visu laiku un uzlabotu bremzēšanas spēju visos gadījumos, ne tikai uh, negadījumos, un tas nāktu par labu visiem. Varbūt, ka šeit mums tehniskas konsultācijas ir nepieciešams. Protams, var teikt, ka ABS ir labi un, un tas varētu būt droši, bet mums nevajadzētu automātiski pieņemt, mums vajadzētu tehniski izvērtēt šīs lietas, un tad Veselins kundze varētu man parādīt, ka viņai ir taisnība. Tās bija tās galvenās lietas, ko es gribēju pieminēt. Protams, ka ir arī citi detalizēti priekšlikumi, kas virzās šai pašā virzienā. Bet, nu, Vandakam kungs, mēs visu šo piedāvājam, jo mēs ņemam šo jautājumu ārkārtīgi nopietni. Vai vēl kādi kolēģi kaut ko grib teikt? Komisija? Gelen kungs, vai jūs gribat ko komentēt? Es zinu, ka jūs esat iesaistījies Vandekampa kunga diskusijās. Varbūt, ka jūs īsumā varētu pakomentēt dažus no jautājumiem, kas tikko tik izteikti, bet, protams, ka mēs varam arī jums vēlāk dot iespēju izteikties. Paldies, priekšsēdētāji! Es aizvietoju mani, Matīno kungu, kas šodien nevarēja ierasties. Nu, pavisam īsi mēs ar interesi sekojam iesniegtajiem grozījumiem. Paldies referentam par to, ka ir sadalījis tos grupās. Mēs gribētu uzsvērt, ka papildus šīm desmit jomām, kas ir saistīts ar komisijas priekšlikumu, mēs esam redzējuši arī dažus grozījumus, kas vispār pāriet šī priekšlikuma aptvēruma robežas. Piemēram, šeit ir runa par dubultās izmantošanas uh, transporta līdzekļiem. Mēs negribētu šeit runāt par jautājumiem, kas varbūt ir vairāk saistīti ar uh, transporta līdzekļu operatoriem vadītājiem. Daži grozījumi arī mēģina samazināt, ierobežot vides prasības, kurus mēs piedāvājam. Šis jautājums mums ir ārkārtīgi svarīgs. Par to gribētu arī papildus vēl tālāk diskutēt, strādājot kopā ar referentu un šo komiteju tā lai mēs varētu panākt vislabāko iespējamo risinājumu. Protams, skaidrs arī ir tas, kā Vanda Kampa kungs norādīja, ka ļoti daudz darba vēl ir priekšā, lai varētu attiecīgi izvērtēt visus grozījumus. Protams, eh, gaidam arī kompromisa grozījumus, pie kuriem gatavs strādāt Vanda Kampa kungs. Paldies, Vanda Kampa kungs, vai jūs ko gribējāt teikt nobeigumā? Paldies, priekšsēdētāji! Spēles laukums ir skaidrs, daudz šeit nevaru piebilst, redzu visus spēlētājus man apkārt. Ir tīpaši saistībā ar diskusiju starp jums un Vestfāls kundzi, tam noteikti sekošu līdzi, lai redzētu, vai iespējams šeit panāk kompromisa grozījumu. bet, nu, paredzu, ka mēs to tomēr spēsim visu atrisināt un visu apkopot. Pirmkārt, runājot par lauksaimniecībā izmantojamiem transporta līdzekļiem, kurus eh, jauni cilvēki izmanto, lai brauktu pa ceļiem. Es piekrītu Vesvals kundzei, ka šī ir tāda nu, nopietna lietu attīstība, un uz to būtu jāpaskatās ciešāk lauksaimniecības transporta līdzekļi, ja tos apstiprinās atzīs kā motociklus, nezinu, vai tā varētu būt, mēs par to esam domājuši. Mēs mēģināsim panākt kaut kādu kompromisa grozījumu. Bet nu es ceru, ka vasarā jūs brauksiet pa drošiem ceļiem, neskatoties uz to, ar kādu transporta līdzekli jūs brauksiet. Paldies! Ar prieku gaidīsim, protams, jūsu kompromisa grozījuma piedāvājumus. Un runāju noteikti arī visu ēnu referentu vārdā par jūsu atvērto nedarģētisko enerģisko pieeju šī dokumenta sagatavošanai. Protams, kā jau teicu, gaidīsim kompromisa grozījumus. Tagad pēdējais jautājums darba kārtībā. Ivanovas kundzes eh, ziņojuma projekts no Ekonu komitejas par PVN nākotni. Ļoti interesants jautājums. Mums ir ēnu referents Koreida Kampuskungs. Kreutzmann kungs aizvieto Buzoja kungs, zaļo vairs nav palicis. De Jonga kungs ir šeit. Vai Nīlkungs ir šeit no nodokļu ģenerāldirektorāta? Nē, mums ir pārstāvis no šī ģenerāla direktorāta. Par to Raponīkungs. Tad laipni lūdzam jūs šeit. Mēģināsim kaut kā iespiest jūsu uzstāšanos atlikušajās 12 minūtēs. Ivanovs kundze lūdzu. Es cerēju, ka man būs 20 minūtes visam ziņojumam, bet nu mēģināšu runāt īsi. Ir skaidrs, ka krīze radīja lielus izaicinājumus valsts finansēm daudzās valstīs. Daudzas dalībvalsts ir palielinājušas PVN likmes kā reakcija uz krīzi vai ilgtermiņas nodokļu stratēģiju ietvaros. Es esmu pievērsusies vairākiem jautājumiem savā ziņojumā, bet īsumā pieskaršos tikai četriem. Pirmkārt, esošo nosacījumu un administratīvo ierobežojumu sarežģītības rezultātā uzņēmēji bieži redz, ka šī sistēma ir kā šķērslis iekšējā tirgus pabeigšanai. Un tas negatīvi ietekmē MVU, tāpēc ir nepieciešama pasākumi, lai samazinātu slogu uz uzņēmēju pleciem. Mums ir nepieciešama robustāka, bet vienkāršāka PVN sistēma, kas būtu vairāk orientēta uz vienotā tirgus principiem. Vēl kāds svarīgs jautājums interneta laikmetā ir dažādās PVN likmes un administratīvās procedūras, kas ir liels šķērslis e-komercijas attīstībai. Tādējādi Eiropas uh, tirgotājiem ir grūti pārdot pakalpojums un preces citās dalību valstīs, tādējādi neiz, pilnībā neizmantojot tirgus potenciālu. Mums jāsamazina administratīvais sloks MVU, palielinot savstarpējo savietojumību dažādām e-paraksta e sistēmām. Kaut kur notiek diskusijas sakarunātāja. Un mums ir jāpaplašina e-paraksta direktīvas aptvērums. Tādējādi būtu vieglāk izveidot pārobežu PVN procedūras, kas nāktu par labu galvenokārt MVU. Un nobeigumā es gribēju pieminēt kaut ko, kas ir ārkārtīgi svarīgs. Mums būtu jāievēro subsidiaritātes princips. Un jebkurš lēmums par samazinātu PVN likmi jāatstāja dalībvalstu ziņā. Nacionālām valdībām jāsaglabā sava suverenitāte lēmumu pieņemšanas procesā par noteiktu PVN likmi samazināšanu noteiktiem produktiem Mums jāveido Eiropas politikas eh, tā, lai tiktu ņemtu vērā dažādie nacionālie, vēsturiskie, sociālie un citi faktori. Gribēju pateikties visiem ēnu referentiem par to, ka ieradās uz mūsu sanāksmi Strasbūrā. Mums bija ļoti auglīgas diskusijas un ar prieku uzklausīšu atkal viņu viedokļus. Un, protams, ņemšu vērā arī viņu idejas. Paldies, Ivanovs kundze! žēl atvainojos par to, ka nedevām jums uh, ilgu laiku izteikties. Tagad Koreja de Kampas kungam vārds. Liels paldies! Uj, liels paldies priekšsēdētāji! Vēlos izteikt apsveikumu vārdu Ivanovs kundzei. Vēlos pateikties par sniegto iespēju Strasbūrā sadarboties ar viņu. Man ir pāris īsu komentāru PVN nodoklis. Ir mainījies no tieša nodokļa uz tā teikt netieša nodokļa, ir kļuvis viens no galvenajiem instrumentiem makroekonomiskos nodokļu sistēmā. Tas ir viens no galvenajiem elementiem makroekonomikā. manuprāt, to arī vajadzētu tā pateikt atzinumā. Svarīgi ir arī konverģence starp fizisko situāciju un tiešsaistes situāciju, piemērojot dažādas PVN likmes. Turklāt ir. Mēs piekrītam subsidaritātes principam, mums ir jāievēro tas, ka nacionālam valstīm šeit ir zinām teikšana. Jāuzsver arī, ka tad, kad runājam par PVN, mums eh, jāvienojas par tādu vienotu pieeju. Eiropas rēķins šeit ir svarīga koncepcija. Komisija nesen nāca klajā ar priekšlikumu par finanšu plānošanas periodu līdz 20. gadam, un par Eiropas PVN piemērošanu. Varbūt, ka šeit būtu labi atsaukties uz šādu komisijas priekšlikumu. Kreicman kungs lūdzu. Thank you very much, uh, Chair. Chris... Liels paldies priekšsēdētāji. Pusai kungs grib pateikties Ivanovas kundzei par izdarīto darbu un atbalsta viņas pieeju PVN ir liela ietekme uz vienoto tirgu, tāpēc ir nepieciešama efektīvāka PVN sistēma, kas varētu padziļināt vienotā tirgus izveidi. Šeit mums jāpievēršas ziņošanas prasībām, kas eh, rada šķēršļus vienotā tirgus attīstībai, kā tas norādīts Busai kunga ziņojumā komisija ir nākus klajā ar vairākiem piedāvājumiem par pastāvīgas PVN sistēmas izveidi. Ekonu komitejai, protams, šeit būs lielākā teikšana, bet mūsu komitejai būtu jāuzsver uz to, ka jāpanāk līdzsvars starp vienkāršas sistēmas prasību un to, ka dalību valstis varētu efektīvi iekasēt nodokli un to, ka, ja, ka jānodrošina vienlīdzīga attieksme starp nacionāliem un Eiropas līmeņa pasākumiem Buseikungs piekrīt, ka PVN jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, tomēr dalībvalstīm būtu jākoordinē darbības, piemēram, saistībā ar PVN izņēmumiem vai izņēmumu likmēm, jo tas ietekmē uzņēmumus, kas strādā pārobežu režīmā. Buseikungs vēl gribēja norādīt uz bažām par samazinātu PVN likmi noteiktām precēm piemēram, saistībā ar kultūras precēm pakalpojumiem. Piemēram, ja šādas preces pārdod internetā, tad uh, eh, tiek piemērota samazinātā likme, bet ja tas notiek veikalā, tad ir parastā likme. Tas būtiski ietekmē e-komerciju. Busē kungs aicina izveidot vienkāršāku PVN sistēmu, un mums būtu jāpievēršas uh, administratīvās logas samazināšanai, kas, radīt, kas rada būtiskus šķēršļus MVU. Tas ir īpaši svarīgi, ja mēs vēlamies, lai pārobežu transakcijas kļūtu vieglākas uzņēmumiem. Protams, ka mums ir jāatceras eh, par subsidiaritātes principu. Busei kungs eh, atbalstītu standartu PVN deklarācijas Eiropas līmenī. Uh, bet viņš arī saprot, ka to dalību valstis pieņemt ar grūtībām. Tieši tāpēc viņš atbalstītu visaptvarošu standartizētu PVN uzdevumu vai pienākumu izveidošanu. Tādējādi tiktu veicināta vienotas PVN sistēmas izveide. Busēkungs grib pievērsties arī tiesiskā instrumenta izmantošanai. Līdz šim mēs esam izmantojuši direktīvas, lai ļautu dalību valstīm uh, izmantot zināmas manevrēšanas iespējams, bet, uh, ja tā tas turpināsies, tas varētu graut vienoto tirgu, tāpēc mēs atbalstītu regulu, nevis jaunu direktīvu, jo tādējādi mēs, ļaut, tādējādi mēs harmonizētu šo sistēmu un nodrošinātu lielāku skaidrību uzņēmumiem. Paldies! Dejonga kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, divi komentāri. Pirmkārt, tāds principiāls jautājums. Šajā dzinumā, blakus citām lietām, ir teikts, ka būtu jāpāiet no tiešās uz netiešo nodokļu aplikšanu, jo tādējādi varētu samazināt krāpšanos bet šeit es neredzu, ka PVN jau pati par sevi var radīt krāpšanos. Mēs nevaram noraidīt faktu, ka PVN rada problēmas iekšējam tirgumam. Mana grupa ļoti labi saprot, ka netiešā nodokļu sistēma īpaši slikti vai negatīvi ietekmē nabadzīgākos iedzīvotājus. Mums ir problēmas ar pirmo punktu, un mēs iesniegsim grozījumus, lai uzlabotu šo tekstu. Paldies! Es pieņemu, ka Ivanovas kundze pievēršas jautājumiem, kas ir mums visinteresantākie, un mans grupas vārdā es varētu to atbalstīt. Ir tīpaši saistībā ar digitālās ekonomikas izdar grupas izdarīto darbu, Jūs zinat, kādas ir mūsu komitejas prioritātes, ko Žušņikungu vārdā es varētu teikt, ka mēs to nu, noteikti skatīsim. Paldies arī Kreutzmana kungam par to, ka viņš norādīja uz problemātiskiem jautājumiem, piemēram, saistībā ar fizisku un digitālu produktu nodokļu aplikšanu. Piemēram, eh, patērētāji nesaprot, kāpēc eh, jāmaksā vairāk par e-grāmatu, nevis par reālu grāmatu. Galo kundze arī laikam par kaut ko līdzīgu gribēja runāt. Tieši tā priekšsēdētāji, tieši runājot par šo jautājumu, kas nav pieminēts teksta priekšlikumā, par, uz to vēlējos norādīt mūsu referentei. Šeit iesniegšu grozījumu, jo ja, jūs, ja mēs ņemam par piemēru elektroniskās grāmatas, elektronisko grāmatu, kas tiek uzskatīta kā pakalpojums, tiek uzlikt nodokļi par normālu likmi un grāmata no papīra, tai tiek uzlikt samazināta nodokļu likme. Un man kolēģi īsti nesaprata, ka es gribēju visus PVN harmonizēt, tas jau būtu sapņi. Uh, piepildījums, taču diez vai to mēs sasniegsim vienotajā tirgū. Taču šī PVN likmi diskriminējošā situācija attiecībā uz digitālajiem produktiem šeit ir jāatrod attiecīgs risinājums. Un šeit mēs nevaram vienkārši gaidīt. Raugoties arī uz to, kā, cik ātri attīstās lietas internetā. Pat ja komisija vēlas izteikt kādus papildu priekšlikumus saistībā ar savu zaļo grāmatu. Mēs nevaram gaidīt līdz 2015. gadam, kad tiks atrasināts risinājums, jo tas tā ir paredzēts teorētiski. Manuprāt, tas ir būtisks jautājums. Mums ir jāatrod ātrāks risinājums. Paldies! Good. Thank you very much indeed. Anybody else want to? Vai vēl kāds vēlas izteikties? Iespējams, mums ir laiks vēl ļoti īsam komentāram no komisijas puses. Lielas paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi izteikšos vienu minūti, vēlos pateikties īpaši referents kundzei par šo atzinumu projektu. Šeit tiek pieminēti galvenie zaļās grāmatas jautājumi. Šī zaļā grāmata ir uzsākus lielu diskusiju, mēs esam saņēmuši ļoti daudz. Uh, komentāru, gandrīz 8000 lapu, un mēs cenšamies izanalizēt visus šos priešlikumus, taču galvenās problēmas ir saistīts ar vienotā tirgus darbību, runājot par PVN. Iekšējos tirgus ir ļoti svarīgs, un tas ir viens arī no pamata tiesiskajiem punktiem PVN attīstībā. Runājot par digitālo grāmatu, tam līdzīgām lietām un likmēm, protams, ka mēs pārbaudīsim, kāda ir priekšlikuma šajā sakarā, un mēs veiksim attiecīgos pasākumus, lai atbilst šīm vēlmēm. Taču PVN sistēma, sistēmai ir jāņem vērā tehnoloģiskā attīstība. Līdz šim to nesam darījuši, un mēs pašlaik strādājam ar diezgan novecojošu sistēmu un ir jāņem vērā tehnoloģiskā attīstība. Runājot par PVN likmēm, tas, protams, ir politisks jautājums, nevis tehniskas dabas jautājums, un es domāju, ka būs arī politiska diskusija par šo jautājumu. Protams, ir jāsamazina arī administratīvās izmaksas, ir nepieciešama vienkārša sistēma, kas īstenotu iekšējas transakcijas savienībā. Tas arī viss no manas puses. Um, Ivanova, want... Ivanovs kundze, vai jūs vēlaties izteikt kādus noslēdzošos komentārus? Ir pavisam īsi. Vēlreiz paldies visiem kolēģiem par jūsu idejām. Es piekrītu lielākai daļai no tām. Citām varbūt ne īsti piekrīt, bet es atzinīgi vērtēju Kreutzmann kunga priekšlikumus par labākas koordinācijas panākšanu Dekampas kunga uh, ideja par standartizāciju. Tā ir daļa arī no Kasela ziņojuma. Tātad gaidīšu jūs grozījums šajā sakarā par krāpniecību. Jā, tas ir ļoti svarīgs aspekts, bet tas ir atzinums, kas tiek gatavots budžeta kontrolas komitejā. Ja? Un es zinu, ka šis atzinums tiek gatavots, un tas būs ļoti labs atzinums, un tas ir tas iemesls, kāpēc es neesmu neko iekļāvuši šajā atzinumā, jo es esmu skatījusi jautājumus no iekšējā tirgus pozīcijām. 20. jūlijas ir termiņš grozījumu iesniegšanai. Paldies! Paldies, un es apstiprinu, ka Balsojums būs 31. augustā. Ar to arī beidzam sanāksmes šodien. Paldies tulkiem un arī viņiem vēl labu atvaļinājumu. Nākamā komitejas sēde 30. augustā, pulkstens 9. Ceru, ka jums būs ļoti jauks vasaras atvaļinājums un ka izmantosiet daļu atvaļinājumu arī, lai sagatavotu un iesniegtu grozījumus, par ko esam runājuši šodien. Tātad termiņš ir termiņi lielākoties nākamnedēļ, tā kā sagatavojiet savus grozījumus un pēc tam baudiet atvaļinājumu. Paldies visiem referentiem. Vēlamas pirdzinošu vasaru arī visiem mūsu referentiem. Tātad visiem vēlreiz liels paldies. Ļoti jauku vakaru.